Right. Good morning, everyone. Good morning, lady. Labrīt visiem, labrīt, dāmas un kungi. Sveicu jūs visus mūsu pirmajā komitejas sanāksmē pēc vasaras atvaļinājuma. Es eh, ceru, ka visiem bija iespēja atpūsties, izbaudīt vasaru, un tagad mēs varam ķerties pie mūsu darba kārtības projekta. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana šodienas rītdienas. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim darba kārtību par pieņemtu. Priekšsēdētāju paziņojumu no manas puses nebūs šobrīd, un mēs varam uzreiz pāriet pie darba kārtības trešā punkta Eiropas Savienības vispārīgais budžets 2019. gadam visas sadaļas. Referents ir kolēģis Benifē un mēs varētu uzreiz ķerties pie balsošanas, ja vien referents e, vēlētos mums kaut ko varbūt teikt. Nē, viņš neko nevēlas teikt, un tad mēs varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Sāksim ar budžeta procedūras balsošanas listi. Un sākam ar grozījumu 5236. Vai visi ir atraduši to par? Pret saturas pieņemts. 5237 par pret atturas pieņemts. 5158 par pret saturas noraidīts. 5159 par pretaturas noraidīts, 5160 par pretaturas noraidīts, 5201 par pretsaturas pieņemts, 6529 par pretaturas noraidīts, 5162 par pretaturas noraidīts. 5233 par pret saturs pieņemts. 5232 ir izņemts, nākošais 5231 par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 5203 par pret atturas pieņemts. 5163 par pretaturas noraidīts, 5164 par pretaturas noraidīts, 5235 par pretaturas pieņemts, 5166 par pretaturas. Pārbaudīsim 5166, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24 valsts pret. Otrais kompromiss par pretatturas pieņemts. 5, 2, 0, 8 par pretatturas pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie 5, 1, 7. 572 par pretsaturas pārbaudām 5172. Beidzam balsot. 47 par 4 pret pieņemts. 5206 par pretsaturas pieņemts. 5173 par pretsaturas pieņemts. 5, 1, 7, 3, 5179 par pretapturas pieņemts, 5150 par pretapturas pieņemts, 5190 par pretapturas pieņemts, trešais kompromiss par pretapturas pieņemts, 5208 par pretapturas pieņemts, 5171 par pretapturas pieņemts, 5228 par pretapturas pieņemts. 5230 par pretaturas pieņemts, 4. kompromiss par pretaturas pieņemts, 5. kompromiss par pretaturas pieņemts, 6. kompromiss par pretaturas pieņemts, 7. kompromiss par pretaturas pieņemts, 5213 par pretaturas pieņemts, 5214 par pretaturas pieņemts, 518 8, 3 izņemts, 5, 1, 5, 1 par pret atturas. Pārbaudām 5, 1, 5, 1, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 balsis par. 5, 2, 1, 5 par pretatturas pieņemts. 5, 2, 1, 6 par pretapturas pieņemts, 5, 1, 9, 8 atkrīt, 8 kompromiss par pretapturas pieņemts, 9 kompromiss par pretapturas pieņemts, 5, 2, 1, 9 par pret apturas pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5, 1, 5, 2, 2, 0 par pretaturs pieņemts. 5, 2, 2, 1 par pretaturs pieņemts. 5, 1, nē, atvainojiet, 10. kompromiss par pretaturs pieņemts. Tālāk bloka balsojums par pieciem grozījumiem. Par, pret, atturas pieņemts. Nākošais bloka balsojums. Tie ir grozījumi sākot ar 5175 līdz pat 6528 par pretatturas pieņemts un 5176 par pretatturas arī pieņemts. Ar to mēs esam balsošanu beiguši. Tagad mēs varam pāriet pie atzinuma projekta par vispārīgo budžetu 19. gadam visas sadaļas referents ir Brando Benifei. Vai jūs vēlaties ko teikt? Nē, tādā gadījumā mēs varam pāriet pie uh, balsošanas. Pirmais grozījums par pretsaturas noraidīts. Otrais par pretsaturas noraidīts. Trešais par pretsaturas pieņemts. Ceturtais par pretsaturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezultāts ir skaidrs. Piektais par pret atturas pieņemts. Rezultātus nepaziņojot, ba bet balsis bija 26 pret 7 ar vienu balsu atturoties. Septītais grozījums par pretaturas pieņemts. Pirmais kompromiss par pretaturas pieņemts. 14. grozījums par pretaturas noraidīts. 15. par pretaturas noraidīts. 16. par pretaturas pieņemts. 17. par pretaturas pieņemts. 18. par pretaturas pieņemts, noraidīts. 19. pieņemts. Otrais kompromiss par pretaturas pieņemts. Trešais kompromiss par pretaturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pretaturas pieņemts. 38. līdz 44 par pretaturas eh, noraidīts, 42. par pretaturas pieņemts, 43. par pretaturas pieņemts, 4. 4. atkrīt, 45. par pretaturas pieņemts, 5. kompromiss par pretaturas eh, pieņemts, 6. kompromiss par pretaturas pieņemts,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 61. pārpretaturas pieņemts, 62. pārpretaturas pieņemts, 63. pārpretaturas pieņemts. Un tagad elektroniski liekam uz balsojumu uh, tācenam projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Nobalsojuši ir 56, tā tad beidzam balsot, 43 par, 5 pret, 8 atturās, apsveicam referentu. Un paldies par labo darbu. Vai eh, ārlietu ministrs jau ir tuvumā? aicinu jūs palikt zālē. Mēs e, gaidām ārlietu ministru. Mūsu balsojums beidzās ātrāk nekā bijām domājuši.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 So, ladies and gentlemen, dear... Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, es aicinu tagad jūs atgriezties savās deputātu vietās, lai mēs varētu turpināt mūsu ārlietu komitejas sēdi. Un sagaidot mūsu ziņojumu par valsts progresu ziņojumu, ar prieku sveicu mūsu vidū Diko, Nikola Dimitrovu, eh, Maķe, Ziemeļmaķedonijas Republikas ārlietu ministru, tāpat sveicu mūsu vidū jauniecelto vēstnieci Agnesu Ruzī Popovsku. Sveicam jūs mūsu ārlietu komitejas sanāksmē un vēlam veiksmi darbā Briselē. Mūsu viesis Nikola Dimitrovs ir labi pazīstams mūsu vidū, labi pazīstams Maķedonijas politikā, un me, šī valdība, kuras sākusi darbu 17. gadā, vieš mūs, mūsos liels, liels cerības, tai nācās saskārties un pārvarēt liels krīzes, un jūs pārvarot šo krīzi esat atgriezušies uzticamu valstu saimē. Tāpat arī pēc eh, jūsu pēdējās uzstāšanās 17. gada oktobrī eh, paveiktais ir tik tiešām iespaidīgs. Jūsu veikumu atzīst Eiropas Savienības un NATO līderi, tāpat ir iecerēts uzsākt iestājas sarunas eh, nākošvasars. Tagad mēs dosim vārdu jums par to, kāda ir notikuma jūsu valstī, kāds ir jūsu skatījums uz notikuma attīstību sagaidot uh, tuvojošos referendumu un vēlreiz sveicu jūs ārlietu komitejas sanāksmē. Mēs no visām partijām šeit ar lielu interesi uzklausīsim jūsu. Uh, izklāstu. Paldies, David, paldies, Makalister kungs. Eh, uzstāties šajā komitejā ir īpaša privilēģija, tā tā vienmēr ir bijusi. Šoreiz es tajā ierados eh, ļoti gludi un raiti, un es vēlos runāt par to rāmo un gludo periodu, Eh, kurš ir sācies 18. gadā un beidzas ar starpvaldību konferenci. Es izteikšos samērā īsi, koncentrēšos uz atsevišķiem aspektiem, lai mums paliktu vairāk laika viedokļu apmaiņai. Es ar prieku uzklausīšu jūs jautājumus un mēģināšu uz tiem atbildēt. Eh, iesākumā es vēlētos ehm, cildināt parlamā, parlamenta viedumu jo uzskatu, ka jūsu atbalsts Balkāniem ir ļoti nozīmīgs, un tāds ir vērojams starp visām partijām. Es domāju, ka rezultāts būtu bijis vēl labāks, ja visas institūcijas valsts reģionā būtu pieturējušās pie jūsu ieteikumiem un padomiem un rezolūcijām. Mēs augsti novērtējam Žanmonē dialogu. Mums notika starpparlamentu sanāksmes Skopjē eh, notiks starpparlamentu eh, sanāksmes Skopjē septembrī, mēs to, uz to liekam lielas cerības. Un ir vēl viena sanāksme iecerēta uh, eh, Skopjē. Tāpat Es nāku ar labām ziņām, kas varētu būt gandrīz vai kā pārsteigums, ņemot vērā šo periodu gan Eiropā, gan ārpus tās robe, robežām. Un vislabākais ir um, palūkoties uh, kāds bija mūsu sākuma punkts un kāda ir šī brīža situācija. Mēs iesākām 17. gada 1. jūlijā, kas bija dienas pēc visdrūmākā notikuma mūsu vēsturē, kad notika uzbrukums mūsu parlamentam 17. gada aprīlī. Maķedonija eh, tiek raksturota kā valsts ar stabilām institūcijām, tiesisku ar problēmām ar tiesiskumu, problēmām ar tiesnešu korumpētību, atsevišķi mēdību izlēmuši nepārraidīt eh, uzbrukumu parlamentam, tā skaitā valsts apraidi. Tāpat eh, netika pārraidītas ziņas par korupciju un citām problēmām. Uh, Tagad mēs esam koncentrējušies uz to, lai mēs varētu atjaunot mūsu demokrātiju, ietu vēl tālāk, jo mēs esam nobriedusi sabiedrība, mūsu pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir iesaistījušās, un mēs apzināmies, ka Eh, publiska nostāda ir ļoti būtiska. Viens no piemēriem ir tad, kad noplūda informācija par finanšu kompensācijām, ko saņem vēlēšana komisijas locekļi. Sabiedrības eh, reakcija bija negatīva, ka šiem pārstāvjiem nācās atkāpties. Domāju, ka viens no vislabākajiem krīzes rezultātiem ir tas, ka mūsu aktīvie pilsoņi ir izdarījuši nozīmīgus secinājumus. Mēs papildus tam strādājam pie stratēģijas par tiesiskumu, pie jauniem likumiem, kas ir pieņemti parlamentā, un to īstenošana ir būtiska. Tāpat ir eh, sprieduma attiecībā uz eh, prokuratūras jautājumiem un attiecībā uz uzbrucējiem parlamentam. Eh, šeit ir runa par pagājušā gada aprīļa notikumiem. Jūs priekšā es vēlos sacīt jūs, kas pārstāvat dažādas politiskās saimas, Maķedonijas politiskā krīze. Eh, bija kā efēmisms nesodāmības krīzē. Mums nepastāvēja normāla ideoloģiska cīņa starp labajiem un kreisiem. Mūsu, eh, mēs, mums nācās cīnīties, lai mēs varētu izglābt de, demokrātiju, un mums bija jācīnās starp labajiem un sliktajiem. Es domāju, ka politiskā mobilizācija notika ne tikai pa etniskām, bet arī politiskām līnijām, lai mēs varētu panākt politiskas pārmaiņas. Un stāvoklis ar mēdījiem e, ir tāds, it kā, ja mēs runātu par citu, pilnīgi citu valsti. Notiek debats. Debats ir būtisks demokrātiskajā valstī. Pirms 16. gada vēlēšanām ilgus gadus debates starp politiskiem oponentiem nenotika pat pirms parlamentu vēlēšanām, un tādas bija vairākas runājot par starptautiskajām attiecībām, ārlietu politiku, Mums ir piecas kaimiņu valstis, ir neatrisināti jautājumi ar daudzām no vairākām no tām, taiskaitā ar divām Eiropas Savienības dalību valstīm - Grieķiju un Bulgāriju. Mēs eh, sākām ar to, ka uzrunājām savus kaimiņu valstis mūsu reģionā, kuram ir bagāta vēsture, bet kas nepietiekami domā par savu tagad un nākotni. Mēs nevaram mainīt ne geogrāfiju, ne vēsturi, bet mēs varam veidot nākotni, un mūsu nākotne ir kopīga, tā ir Eiropas nākotne. Mūsu veikums, manuprāt, bija samierunāšanās un vienotība caur Eiropas e, e, integrāciju. Viens, vien no dibinātāju vārdiem šūmaņu vārdi bija tāda Eiropa netiks izveidot uzreiz un saskaņā ar vienot, vienīgu plānu, bet caur konkrētiem sasniegumiem, kuri veidos patiesu solidaritāti. Tas, ko paveica eh, Maķedonijas republika, Bulgārija un Grieķija, arī bija šie sasniegumi, kas veido solidaritāti. Un šeit jūsu priekšā un publiski es vēlētos cildināt uh, to, vadošo lomu, ko uzņēmās gan Sofija, gan Atēnas, kas izskanēja arī debatēs par mūsu status vispārīgo lietu padomē un vēlāk to apstiprināja Eiropa doma. Tāpat un vēl viens citāts, es mēģināšu izvairīties turpmāk no citātiem, bet es vēlētos uzsvērt to, cik nozīmīgi ir šie pasākumi. Šeit ir runa ne tikai par eh, rezolūciju par divpusēju Balkānu valstu strīdu. Un es vēlētos citēt Francijas intelektuālu Francijas eh, eh, pārstāvu Nobeļmiera prēmijas laureātu un vārdus, kurus viņš sacīja 1914. gadā. Patiesi ievainīgi ir tie, kuri e, vispārīgās intereses pakļauj savām personiskajām interesēm un kuri e, turpina savās valstīs represiju un konfliktu politiku. Realitātē nevar būt risinājuma vai zējas ne mazām, ne ma lielām valstīm, kā tikai e, vienība un samierināšanās. Un tie ir procesi, kuri mūsu reģionā ir risinājušies pēdējo 14 mēnešu laikā. Esmu gandrīz par to, kā daudzas valstis, vienas vairāk, citas varbūt mazāk pilnībā šo attīstību atzīst. Tomēr mēs nemeklējam nekādu favorītismu, mēs nevēlamies politizēt piestājas procesu, mēs nevēlamies, eh, lai tiktu uzteikta tikai mūsu politiskā drosme redzējums, bet mēs domājam par problēmu risinājumu. Valstīm, valsts ir jāvērtē pēc viņu snieguma atbilstoši Kopenhāgenes kritērijiem un mūsu 369 plāna ieviešana parāda to, ka esam panākuši ievērojumu progresu, ka saskaņā ar komisijas ziņojumu, kas ir publicēts aprīlī, deviņās jomās, eh, kas ir komisijas uzmanības centrāla, galvenokārt tajās, kur ir runa par pamatiesībām, mēs esam panākuši ievērojumu progresu piecās mēs virzāmies uz priekšu. Tālāk es vēlētos īsi runāt arī par mūsu reģionu, jo pilnīgi noteikti man būs iespēja detalizēti diskutēt pār šiem jautājumiem. Mēs koncentrējāmies uz tiesiskumu, valsts pārvaldu, cīņu pret korupciju un uh, izlūkošanas reformām. Mēs zinām, ka e, reģionā ir arī citi problemātiski jautājumi. Nesen bija runa par dialogu starp Prištīnu un Belgradu. Ja mēs vēlamies mieru Balkānos, 90. gados uzvarguva Eiropas e, re, redzējums. Mēs visi strādājām, lai atrastu līdzsvaru, un mēs atbalstām to skatījumu, ka reģions ir daļa no Eiropas un robežām nav tik lielas nozīmes. Es domāju, ka fakts, ka šis redzējums dažkārt tiek apstrīdēts, kā parādās ģeopolitiska konkurence Balkānos lielā mērā, notiek pateicoties tam, kā pietrūkst jaudas iestājas procesam. Un vienīgais redzējums, manuprāt, ilgtspējīgam mieram, demokrātijai un stabilitātei ir šāds. Manuprāt, mums ir jākoncentrējas uz iestājas procesu, piešķirot tam pilnu enerģiju. Visos gadījumos, kad ir panākumi valdītāts kandidātu valsts, ir jāatbalsta, ja ir trūkumi, tad tās ir, tie ir jānosauc vārdā, un tas ir vienīgais veids, kurš palīdzēs integrēt šo reģionu. Nereti mēs runājam par Balkāniem, e, tā it kā tie atrastos Eiropas perifērijā. Balkāni ir saliņa starp Eiropas Eh, savienības valstīm. Tā paliek mūsu politiskās uzmanības perifērijā, bet geogrāfiski tā atrodas eh, pašā Eiropas vidū. Un 2015. 16. gada migrācijas krīze to lieliski atspoguļoja, kā arī parādīja to, kāpēc šis reģions ir ārkārtīgi būtisks Eiropas drošībai. Alternatīvas nav. Eh, šajā reģionā trīs ceturdaļas tirsniecisko apmaiņu notiek ar Eiropas tirgu, tas attiecas tā skaitā uz manu valsts, tas pats attiecas uz ārvalstu tiešajām investīcijām, trīs ceturdaļas investīciju eh, politiski, ekonomiski notiek, un tāpat tas attiec uz mūsu drošību un nākotni. Un pēdējais aspekts, par ko es vēlos runāt, tas ir referendums Manuprāt, mēs atrodamies ļoti nozīmīgās vēstures krustcelēs, kad eh, Maķedonijas republikā ieguva neatkarību un bija 18 gadu, pēc mēneša man būs 46, un tā ir otra iespēja manai paudzei panākt to, lai mūsu valsts pārkāpja skaidrības robežu. Mēs ļoti ilgi esam atradušies priekštālpā gan NATO, gan Eiropas Savienībai. Politiķi ir veidojuši karjeras strīdoties ar kaimiņiem. Jūs nevarat izveidot veiksmīgu valsti Balkānos, ja reģionā uh, s, nespēja sasniegt šādus panākumus. Mums ir ļoti eh, nozīmīgi par sabiedrotie. Ja Eh, veidojas konkurence, kuru mēdī ir brīvā, kur tiesneši ir neatkarīgā, kur ir labāks atalgojums, veselības aprūpa un izglītība. Konkurence par vēsturiskā ziņā, kura ir visvecākā nācija, kurai ir bijušas viss Eh, lielākās, eh, kur ir eh, sasniegusi vislielākās uzvaras, tas nav visproduktīvākais veids. Mēs visi lepojamies ar savu pagātni, un es domāju, ka šai pagā, paudzei ir jālepojas ar sasniegumiem šodien un rīt. Ja mums tas neizdosies, tad visi mūsu talanti pārcēlsies kaut kur uz citām Eiropas valstīm lai mēs noturētu mājās jauno paudzi. Mums ir Eiropa jāatved uz mūsu valstu un reģionu. Mēs esam gatavi to darīt, mēs uzvarēsim šajā referendumā. Mo, mēs tradicionāli piedāvājam plašu izvēli runāt par sarežģītiem jautājumiem, un jūs varat lūgt labāku politisku situāciju atbildības ziņā, jo atsevišķi no mūsu politiķiem izvairās no atbildības par pagātnes eh, darbībām, atsevišķi izvairās no atbildības par nākotni. Šie ir sarežģīti jautājumi Dažiem no mums tā būs politiska upurēšanās, bet referendums neatiec uz politiskām partijām, labajiem, kreisajiem vai par to, vai jums patīk vai nepatīk šī valdība. Tā, referendums ir par valsts nākotni. Referendums ir par draudzības veidošanu reģionā, kur tā ir vajadzīga. No manas puses tas ir viss, un paldies jums par uzmanību. Thank you. Lielas paldies, ministra Dimitrav kungs, dārgais Nikolā, par šo prezentāciju. Jūs izklāstījāt savu politisko viedokli 16 minūšu ietvaros, un tad, kad jūs ierodaties uh, ārlietu komitejā, tad daudzi kolēģi ir klāt un daudz grib izteikties. Man šķiet, ka esam sasnieguši rekordskaitu runāšanas pieprasījumos. Uh, Es varu uzreiz jau pateikt, ka vairāk neviens nevarēs pieteikties. Mums jau ir 17 kolēģi, kas grib izteikties. Tātad es centīšos un pēc iespējas taisnīgāk uh, sadalīšu runāšanas laiku. Uh, vai jūs gribētu uzklausīt visus runātājus un tad atbildēt, vai divās daļās? Nu, tad divās daļās. Uh, Un eh, es eh, došu pēc iespējas vairāk kolēģiem vārdu, un tā kā jūs teiksiet, ka pietiek, tad mēs eh, uzklausīsim jūsu atbildes. Sāksim ar Eiropas Tautas partiju. E, Prēdiskungs. Paldies. Liels paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, paldies par jūsu teikto un par to, ka esat ieradušies. Kristiāna uzgaida mirkli. Tulkojums. Okay, c'est bon? Vai tagad varat dzirdēt? Jā, labi. Tātad paldies, ka esat ieradies un paldies par jūsu teikto. Es gribēju īsi pieskarties divām lietām. Pirms četriem gadiem um, visi atceramies, ka daudzi teica, ka tur nebūs pietiekami panākumi, un tas ir mainījies pēdējā laikā, pēdējo mēnešu laikā vispirms jau Eiropas parlamentā, arī komisijā, un um, mēs ceram, ka arī padome uh, nonāks pie uh, kopīga viedokļa attiecībā uz to, kas notiek Rietumu Balkānos. Jūs gribat pari, skaidri pateikt, ka Maķedonijas un Grieķijas vienošanās skaidri parāda, ka Balkāni var virzietās labā virzienā. Tās ir ļoti labas ziņas, kuras mēs saņēmām, un tieši tāpēc ir jāatbalsta abas puses, gan grieķus, gan maķedoniešus, lai tiktu ratificēta šī vienošanās. Paldies par uzmanību! Paldies, Kristiāna! Un tagad eh, Tunino Picula no sociāldemokrātiem. Starp citu, pot, pusotra minūte katram, ja iespējams. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, jūsu ierašanos. Man ir liels prieks jūs šodien šeit redzēt. Es arī gribētu sveikt uh, vēstnieces kundzi no bijušās Dienaslavijas Republikas Maķedonijas. Mēs izjūtam šo te cerību. Uh, Un mums ir arī liels prieks par šo vienošanos, kas tika panākta, jo tas patiešām visu šo te Eiropas Sanības paplašanāšanās procesu padara tādu jēgpilnu, Mēs ceram, ka pēc referenduma 30. septembrī varēsim būt, būt tikpat apmierināti. Man jums ir vairāk jautājumi. Pirms uh, referenduma vēl ir mēnesis. Kādas ir jūsu domas par etniskajām attiecībām uh, valstī? Un otrs jautājums. Es zinu, ka daudzi cilvēki um, ir ļoti ieinteresēti, lai referenduma rezultāts. Uh, atgūtu uh, drošību, kas pastāvēja Maķedonijā, atgriezt šo drošību un uh, Un kā jums šķiet, vai ir kaut kādas kampaņas, kas tiek īstenotas ārpus Maķedonijas, vai šādas kampaņas varētu ietekmēt uh, referendumu rezultātu? Piemēram, līdzīgi bija ASV vēlēšanās, ka bija ārpus ASV kampaņas. Tad vai jūs domājat, ka ir kaut kādas lietas, kas varētu spēlēt lomu tajā, kas notiek šobrīd Maķedonijā? Paldies, Tonino! Uh, Un tagad no e KR Čāls Stānoks. Paldies, priekšsādātājs, sirsnīgi sveicu jūs šeit, eh, Dimitrov kungs, ārlietu ministra kungs. Es esmu viens no uh, Maķedonijas draugu dibinātājiem, un es jūsu valsts esmu atbalstījis jau gandrīz 20 gadus no šīs komitejas. Te pašā laikā uh, visi zina, ka es esmu arī Grieķijas draugs, visos jautājumos uh, izņemot šo te uh, nosaukumu jautājumu. Um, Man tiešām ļoti patīk um, tas, kā jūsu valsts ir tikus gaļā ar šiem izaicinājumiem. Jums ir etniskie konflikti un jūsu valsts uh, ir, uh, uh nav, neatrodas pie jūras. Un uh, tagad mēs redzam, ka uh, um, ir dažādas ietekmes no austrumiem. Es domāju, ka jūsu valdība ir pelnījusi tiešām um, sirsnīgus apsveikumu vārdus par šo vienošanos, un jums, protams, ir arī pilns mūsu grupas atbalsts pārvarot pēdējos šķēršļus, uh, un šeit es domāju 30. septembra referendumu. Tas cerams beidzot atvērs uh, durvis, uh, beidzot jūsu dalībai Eiropas Savienībā. Uh, Jūs eh, nesat varējuši sākt sarunas jau desmit gadus un ceru, ka arī NATO eh, dalība jums būs iespējama. Un cerams, ka tagad Rietum Balkānos iestāsies tāds mierpilns periods. Jūs arī minējāt Serbijas un Kosovas iespējamo nolīgumu par viņu strīdiem. Un, protams, arī migrācijas plūsmas eh, ir jāņem vērā. Tās ir tagad mazinājušās pēdējā laikā. Un visbeidzot, jūs zināt, ka Es neatbalstu Brexitu, bet es zinu, ka Lielbritānija vēlas saglabāt saikni ar šo reģionu, un to mēs nesen pieredzējām, kad Londona organizēja Berlīnas procesu samitu. Tātad jums vēlu veiksmi referendumu procesā, un ja vajag, lūdzu konsultējieties ar mums. Paldies, Čārlis Tanok, un tagad no ALDE grupas Ivo Vaigls, mūsu uh, Vairom kungs atbildīgais referents tātad. Paldies, priekšsēdētāji, apsveicu jūs eh, ar jūsu sarunu eh, taktiku. Uh, Apsveicu arī jūsu uh, grieķu kolēģi un abus premjerus. Jūs esat panākuši tiešām kaut ko ārkārtēju. Ilgu laiku šajā Eiropas daļā tas izskatījās neiespējami, un jūs esat pavēruši jaunu ceļu, jaunu uh, attiecību veidu Balkānos, un es ceru, ka uh, tas tā turpināsies. Gribētu pieminēt vienu lietu. Referendumam ir jābūt uh, tādam, kas. Um, piesaista visus uh, Maķedonijas pilsoņus, kas tos apvieno, un visām partijām ir jādara tas, ko tās uh, solīja, kad mēs vienojāmies, uh, kad mēs runājam par žino vienošanos. Partijām ir uh, valsts intereses jānostāda pirmajā vietā. Tās nedrīkst uh, tikai censties gūt sev politisko labumu. Tātad kā jūs gatavojaties nodrošināt vienotību eh, šajā eh, svarīgajā jautājumā Maķedonijai. Kā jūs sadarbosieties ar opozīciju? Paldies! Paldies, Ivo! No zaļo grupas uh, Tamas Vadzuļičs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ārlietu ministra kungs, par to, ka ieradāties atkal ārlietu komitejā. Vienmēr mums ir prieks jūs redzēt mēs kā grupa vienmēr esam konsekventi atbalstījuši Rietumbalkānu integrāciju Eiropas Savienībā, un es gribētu arī jūs apsveikt ar šo uh, vēsturisko diplomātisko sasniegumu, kas uh, tiešām būtu uh, tagad jāapstiprina veiksmīgā referendumā, un es ceru, ka jums tas arī izdosies ka tur nebūs problēma. Es nerunāšu par šo konkrēto jautājumu un nerunāšu arī par Maķedonijas ārlietām, tādā tiešā veidā, bet drīzāk par reformām. Jūs runājat par to, ka ir e, jāreformē konkurence reģionā. Es to pilnīgi atbalstu, bet izskatās, ka ir viena joma, kurā ir vajadzīga reģionālā sadarbība un koordinācija. Pirms mēs varam runāt par uh, konkurenci. Tā ir korupcijas apkarošana. Vai Maķedonijas valdība varētu iedvest jaunu elpu uh, um, šai um, sadarbībai, kas jau pastāv reģionā. Paldies! Paldies, Damaš! Tagad no GOE-NGL grupas gribētu dot vārdu parlamenta vicepriekšsēdātājiem Papedimulas kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ārlietu ministra Dimitrov kungs, es gribētu jūs sveikt šodien mūsu ārlietu komitejas eh, sēdē un sirsnīgi jūs apsveikt eh, un arī Kortsjā kungu apsveikt eh, ar šo te vēsturisko vienošanos, kuru jūs parakstījāt. Visas politiskās grupas Eiropas parlamentā par to priecājas, un to droši vien jūs jau zināt. Es ceru, ka uh, referendumā, kas notiks pēc apmēram mēneša jūsu valstī, ka tauta to arī apstiprinās un ka tādējādi jūsu valsts tad uh, varēs saukties Ziemeļmaķedonija un uh, tādējādi eh, tiks atrisināts arī tādā um, sadarbības veidā konflikts, kas gadu desmitiem ir nodarbinājis mūsu valstis. Uh, Man ir arī prieks, ka jūs kā valdība esat teikuši, ka jūs vēlties veikt demokrātiskas reformas un apkarot korupciju, lai būtu tāda stabila uh, virzība uz Eiropu. Gribu jums apliecināt, ka Grieķijas valdība un arī mūsu partija Siriza pilnībā atbalsta šo vienošanos, un tagad mēs gaidām referendumu rezultātu. Uh, lai varētu spērt arī soļus no savas puses. Mans ir jautājums. Man ir jautājums, vai ir valstis ārpus Eiropas Savienības, kas iestājas par to, lai šī vienošanās netiktu īstenota? Paldies no FTD grupas. Kas tāldo, kungs, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Ekscelence, Vēstnieku kungs, es atvainojos, ārlietu ministru kungs, eh, es sveicu jūs šeit, eh, Eiropas parlamentā. Šis ir eh, vēsturisks rezultāts, ko šodien atzīmējam, un es gribu jūs tiešām apsveikt un arī jūsu draugus par šo vēsturisko vienošanos un arī atbalstīt jūsu pūliņus, īstenojot reformas. Man ir pāris jautājumi jums. Pirmkārt, par šo te kampaņu, gaidot referendumu, kas būs septembrī, vai jūs vēlties īstenot tādas uh, iekļaujošas debats visā valstī, iesaistot pilsonisko sabiedrību un arī akadēmiskās aprindas, lai parādītu pilsoņiem, cik svarīgs ir šis referendums un lai uh, um, dotu pretspār šīm te partijām, kas uh, um, nav um, šādās domās. Es drīz došos uz jūsu valsti un tieši, uh, lai pievērstos jauniešu iesaistē politikā, man tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un otrkārt, kad jūsuprāt Maķedonija varētu kļūt par NATO dalību valsti, kā jūs to vērtējat? Un es katrā ziņā novēlu, lai šī te pozitīvā konkurence Balkānos uh, pakāpeniski eh, arī īstenosies eh, un ka jūsu valsts turpinās būt tāds pozitīvs piemērs visam reģionam. Lielas paldies! Jā, mēs tikko um, vienojamies ar ministru kungu, ka uzklausīsim vēl divus jautājumus, un tad būs atbildes. Neuztraucieties, es cenšos dot pēc iespējas vairāk kolēģiem vārdu. Vēl divi, un varbūt dosim uh, grieķiem vārdu. Kiprikānis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms sirsnīgi sveicu jūs, Dimitrau kungs, parlamentā. Jūs tiešām eh, paudāt ļoti uh, viedus vārdus, bet es gribēju jums uzdot jautājumu. Kāds Ņujorkas iedzīvotājs un uh, Islandes iedzīvotājs, uh, tad, kad viņiem jautā, kā viņi sevi sauc, ņujorkietis saka, es esmu ņujorkietis un uh, islandietis vai jaunzēlandietis attiecīgi sauc sevi attiecīgajā vārdā. Un uh, šī te um, um, um, valsts sauksies Ziemeļmaķedonija, bet kā jūs sevi sauksiet, vai jūs teiksiet, ka esat maķedonietis vai Ziemeļmaķedonietis? Uh, ja jūs uh, apzīmēsiet sevi kā Maķedonija, tad jums ir kaut kas ir jāpaskaidro, uh, kāda jums ir valsts piedarība uh, Fairam. Tātad kā uh, tas var būt, ka jūs sakāt, ka jūs esat maķedonietis? Un uh, trešā komunistiskā internacionāla toreiz Staļins jau redzēja šo risku, um, ka Maķedonijas uh, um, nacionalitāte, val, valoda tika veidota, un tas arī ir jāiekļauj uh, nolīgumā. Mana partija nevar pieņemt šo vienošanos. Kā šeit var leģitimēt uh, divus jēdzienus, kas ir no Tito laika, Maķedonijas identitāte un maķedoniešu valoda, tas mums nav pieņemam. Paldies! Paldies! un Andrulakas kungs arī no Grieķijas. Κύριε Υπουργέ, ε, τότε είναι γεμάτη η αίθουσα σήμερα. Jā, ministra kungs. Šeit ir ieradušies ļoti daudz kolēģi šodien. Tas parāda, cik liela ir interese par jūsu valsti un par Rietumu Balkānu nākotni. Un tas ir jautājums, kas mūs tiešām interesē. Mēs vēlamies, lai tiktu atrisināts nosaukuma jautājums. Uh, un lai tas būtu risinājums, kas ir pieņemams tautām. Es gribētu tomēr jums uzdot jautājumu. Tātad par referendumu. Šeit nav runa par uh, piekrišanu vai nepiekrišanu nolīgumam, bet uh, par uh, piekrišanu vai nepiekrišanu Eiropai. Un tautas grība tiks pausta, bet uh, parlamentā arī tiek pārstāvēta tautas grība, bet neizskatās, ka tur ir vēlme mainīt konstitūciju, vai jums ir pietiekams atbalsts, lai īstenotu uh, konstitūcijas grozījums, kas tad notiks nākamajā dienā pēc referenduma, kas notiks ar šo uh, vienošanos, ja tauta uh, referendumā pateiks jā, bet nebūs pienācīgais vairākums, lai to visu īstenot. Paldies! Labi, paldies par šo pirmo kārtu. Tie bija uh, Uh, puse no runātājiem, vai jūs varētu lūdzu um, desmit minūšu ietvaros uh, atbildēt uz šiem jautājumiem? Jā. Thank you so much. Lielas paldies par jūsu laipnajiem vārdiem, par labajiem jautājumiem un arī par grūtajiem jautājumiem. Um, the interethnic relations. Etniskās attiecības. Es eh, neatceros, ka mums būtu bijis kāds eh, posms, eh, laika posms, kad mums ir bijušas tik mierīgas etniskās attiecības valstī. Krīze ieviesa jaunu elementu attiecībās starp maķedoniešiem un citām etniskajām grupām, jo tika atzīts, ka mēs visi esam vienā laivā. Uh, un jo īpaši uh, urbānajās teritorijās, pilsētās. Un cilvēki saprata, ka mēs visi uh, ienīstam korupciju, ka mēs visi vēlamies taisnīgumu, tiesiskumu, atbildību, un ka tas ir izaicinājums uh, tagadējai politiskajai ainavai uh, valstī, kas ir ētniski sadalīta. Uh, Un ar šo te ētnisko politisko piedāvājumu nepietiek. Nāca šie apjausma, un tad, kad uh, valsts virzās uz priekšu un attīstās, tad cerība, uh, kas uh, izplatās mūsu sabiedrībā, ir arī būtisks faktors, Un mēs tagad gaidām, kas notiks, būs referendums, ir gaidāms konstitucionālais procesu. Esam uzsākuši iestāšanās sarunas ar NATO. Mēs ar nepacietību gaidām, kad sāksies iestājas sarunas uh, ar ES. Tātad tas nav tāds uh, problēma jautājums, un mums ir uh, ļoti skaidra vienotā sabiedrības politika. Tā ir uh, viena no mūsu pamat uh, programmas pamatlietām. Runājot par ārvalstu iejaukšanos ārēju iejaukšanos. Ir spēki, kuri nav uh, īsti uh, apmierināti, kad uh, mums ir progress un kad tiek atrisināts problēmas. Mums, jo īpaši attiecībā uz NATO, uh, jo, manuprāt, NATO šeit ir ļoti svarīgs jautājums. Mūsuprāt, tas ir tāds neatrisināts jautājums, tāds uh, nepabeigts uh, vēsturisks uzdevums, kuru uzsākām īstenot 93. gadā, kad mūsu parlaments uh, vienbalsīgi nolēma, ka mēs vēlamies iekļauties Ziemeļatlantijas aliansē. Tas ir mūsu lēmums, sabiedrības viedoklis. Uh, Eh, ir vienmēr tāds, ka eh, divas trešdaļas līdz trīs ceturtdaļas atbalsta šo mērķi, un mums ir pietiekami daudz problēmu mūsu reģionā, un mums vēl nav vajadzīga tāda slēpta ģeopolitiska konkurence. Es domāju, ka kaut kad šie spēki arī eh, sapratīs, ka problēma risināšana un Balkānu attīstība un virzība uz priekšu uh, arī tiem nāk par labu. Tik tālu vēl neesam tikuši, bet cerams, ka ilgtermiņā tur arī nonāksim. Mēs esam piesardzīgi, uzmanīgi, mēs darām visu, ko mēs varām, mums palīdz mūsu draugi un sabiedrotie. Mēs cenšamies informēt cilvēkus, jo, ja nav pietiekama informācija, tad demokrātija izgāžas. Uh, cilvēki var pieņemt pareizos lēmumus tikai tad, ja viņiem ir pieejama informācija, bet tas nav vienkārši, un referendums mums ir gaidāms, un mēs Eiropā zinām, mums ir eh, pieredze ar referendumiem. Tātad mēs darām tiešām visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, sniegtu atbalstu, lai informētu cilvēkus un lai viņi varētu pieņemt uh, pamatot lēmumu. Te runa par viņu nākotni. Kā panākt politisko vienotību? Tas ir Vaigla kunga jautājums, dārgais Ivo. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs joprojām mācāmies. Tika pielikti lieli pūliņi, eh, sadarbojoties, formulējot jautājumu, bija vairāk politiski kompromisi, tā skaitā par eh, valsts eh, vēlēšanu komitejas sastāvu, par partiju finansēšanu, tur ir jau noteikumi. Uh, Mēs joprojām vēl to nesam sasnieguši. Lielāka opozīcijas partija ir paziņojusi, ka tā publiski izlems, tātad izlems un tad informēs sabiedrību septembra sākumā par viņu pozīciju attiecībā uz referendumu. Ja gribētu būt ļauns, tad uh, Eh, gribu atcerēties savu jaunāko dēlu, kuram septembrī būs pieci gadi. Viņš eh, uz mani dusmojas, un tad es jautāju, kāpēc. Viņš saka, es šodien tev neteikšu, es pateikšu tev rīt. Tas, šis ir pārāk svarīgs jautājums. Esam dzirdējuši šo te uh, Uh, finanšu krīzes teicienu pārāk liels, lai uh, izgāstos. Šis process ir vēsturisks. Šeit nav runa par mani vai par premjeru vai par valdību. Te nav runa par politiskajām partijām. Tas, tā ir vēsturiska iespēja beidzot atrisināt šo sarežģīto jautājumu un atvērt durvis nākotnē. Ir šeit jābūt uh, politiskam uh, Uh, viedoklim, opozīcijai, viņi nedrīkst to visu apgrūtināt, uh, viņiem ir jāuzņemas uh, sava politiskā atbildība, viņi nevar vienkārši vainot valdību visos jautājumos. Bet šajā jautājumā to nedrīkst pieļaut. Šajā te uh, brieduma uh, procesā mūsu valstī, bet arī visam reģionam, mums visiem ir savi izaicinājumi. Uh, un visiem ir jāuzņem šī vēsturiskā atbildība. Un to nevar sasaistīt ar atbildību par uzbrukumu parlamentam vai ar atbildību um, par citiem jautājumiem no 2015. gada. Ja jūs vēlties būt uzticama politiskā opozīcija valstī, tad ir jāiestājas par principiem. Uh, tiesiskums, atbildība ir jāatbalsta. Šeit nav runa par politisko ideoloģiju. Korupcijas uh, apkarošana reģionā, es domāju, ka tas pilnīgi noteikti ir jādara, tas ir nepieciešams. Un uh, ir divas lielākās slimības Balkānos. Uh, viena ir korupcija, un otra ir uh, valsts institūciju uh, izmantošanu. Mums abi šīs lietas ir jāapkaro. To ir vieglāk darīt uh, iestājas procesā, jo tas ir vislabākais reforma instruments, lai cīnītos pret šiem problēmām. Mēs esam uh, izveidojuši reģionālo prokuroru tīklu, lai varētu sadarboties citu starpā arī korupcijas uh, apkarošanas jomā, jo bija jautājums par reģionālo sadarbību šajā jautājumā. Tagad par kampaņu, kas patiesībā sāks rīt. Tā būs ļoti plaša kampaņa, ne tikai politiskās partijas, arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas būs iesaistītas. Katru ceturtdienu es uh, eh, tieši saistē Facebookā atbildu uz uh, jautājumiem, kur uzdošu pilsoņi uh, nedēļas laikā par vienošanos, par dažādiem vienošanās pāntiem, kāpēc mēs to darījām tā un ne citādi, un mēs to turpināsim darīt. Maķedonija, vai es esmu maķedonietis, es esmu maķedonietis, man uh, uzdeva jautājumu. Uh, un tad, kad stāsies spēkā uh, šīs nolīgums, mūsu valsti uh, sauks Ziemeļmaķedonija, mēs būsim maķedonieši, kas runā maķedoniešu valodā, atzīstot, ka Grieķijā uh, šis vārds nozīmē kaut ko citu, un Grieķijā viņi arī ir maķedonieši, un uh, es uh, nedefinēšu tagad, kā tas viss izveidojās, ņemot vērā seno vēsturi un reģionālo attīstība, bet tiesības uz pašnoteikšanos un pašidentificēšanos Eiropā 2018. gadā, 21. gadsimtā nav apstrīdams, un šī vienošanās ir balstīta uz diviem pīlāriem ir nošķīrums starp Maķedoniju kā valsti un Maķedoniju kā Grieķijas reģionu. Un šis eh, nošķīrums ir ergomnis, un uh, Mums ir jāiziet cauri šim sarežģītajam procesam, mainot savu konstitūciju, jo mūsu kaimiņu valsts tā to vēlas, un mums ir jāsaprot, ka divas Eiropas valstis, kas ir kaimiņu valstis, tam būtu jāspēj vienai otru pieņemt. Politiķi nevar izmainīt identitāti. Pašidentifikācija ir vēsturiska procesa rezultāts, un mēs nevaram to kaut kā mainīt. Un uh, tāpēc es uz šo procesu atsaucos kā uz nobriešanas, pieaugšanas procesu. Un ticiet man, ja mēs to darīsim pareizi, draudzīgā veidā iepazīstot vienam otru, tad pēc pieciem gadiem, 23. gadā, mēs paskatīsimies atpakaļ un nesapratīsim, kāpēc mēs to neizdarījām 90. gadu sākumā. Mēs esam tik daudz laika zaudējuši, mēs esam zaudējuši veselu paudzi, mēs jau būtu uh, varējuši būt draugi toreiz, bet uh, tagad mums ir šī iespēja to izdarīt. Un tas viss uh, norims. Tas bija arī pēdējais, uh, ko gribēju teikt. Paldies! I... Paldies! Tagad būs otrā saruna kārta un uzstāsies Sakarovs kundze, ēnu referenti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Gribēju uh, laipni lūgt ārlietu ministru kungu mūsu komitejā, un man arī ir daži jautājumi. Protams, nav nekāds noslēpums, ka ar reģionu ir saistītas tādas izteiktas ģeopolitiskās intereses. Ir bijuši arī tādi politiski ķīviņi, tas ir bieži vien pieminēts eh, mūsu plenārsēdēs parlamentā un arī citu vietu. Tādēļ gribēju jums uzdot jautājumu. Vai, piemēram, um, pieņemtie politiskie lēmumi arī ekonomiskajā ziņā tiek uh, pieņemti domājot arī par um, pilsoņu, par vēlētāju interesēm? Paldies! Thank you, dear colleague. Paldies, un tagad Šuicas kundze. Paldies, David. Runāšu horvātu valodā. Arī tā ir slāva valoda. Jūs nevarat izvēlēties ne savas ģimenes locekļus, ne kaimiņus. Tā nu tas ir. Jūs teicāt, ka uh, Maķedonija nav sala, reģions arī nav sala, bet tā ir iespiesta starp tādām valstīm, e, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts un arī starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Protams, jūsu paudze piedzīvo tādas lielas vēsturiskas pārmaiņas, jums ir daudz izaicinājumu jāpievārē, jums ir jāapgūst demokrātijas pamati. Mēs reģionā tagad uh, baudām mierpilnus laikus. Uh, Mēs nevēlamies runāt par um, Balkāniem, mēs uh, gribam drīzāk runāt par Dienvidu Austrumu Eiropu, bet miers noteikti ir pēdējo desmitgažu lielākie sasniegumu, un mēs nedrīkstam uh, vienkārši atdusēties uz lauriem. Vēlējos uzdot jautājumu, vai e, jūsuprāt ir iespēja panākt vienošanos ar opozīciju, jo ja valstī būtu politiskā vienprātība, tad tas, protams, arī atvieglotu jūsu attiecības gan ar kaimiņiem, gan Eiropas Savienību, kā tas ir arī atzīmēts Kopenhāgens kritērijos. Paldies! Tagad vārds Evai Kailī. no nu, SD, kas ir veiksmīgi tagad apsēdusies ETP grupas uh, parasti aizņemtajās vietās. Paldies! Laipni lūgt, ministra kungs! Paldies uh, arī priekšsēdētāju kungam, ka devāt man vārdu. Ministra kungs, esmu gandarīta kā tiek uh, runāts par dzīvošanu tagadnē, par uh, pagātnes uh, nepatīkamā mantojuma atstāšanu pagātnē. Man ir patiešām liels prieks, ka jūsu valdība ir izrādījusi gribu domāt par nākotni. Protams, ir jārunā gan par tautsaimniecības politiku, tautsaimniecības attīstību, gan arī par attiecībām ar kaimiņu valstīm. Uzdošu jums konkrēti jautājumu. Kas notiks ar šo vienošanos? Ir arī šis nosaukums Ziemeļa Maķedonija, bet ir vēl dažas detaļas, kas pilnībā nav mm, atrisinātas. Kā tad sauks iedzīvotājus, kā sauks Ziemeļa Maķedonijas iedzīvotājus? Tas patiešām būtu jāprecizē jo patiešām ir e, nepatīkami, ka līdz šim nav izdevies šo paradoksu atrisināt. Jūs teicāt, ka mēs esam kaimiņi. Uz spēles ir likts daudz, tiek runāts par iestāju NATO, par iestāju Eiropas Savienībā, un, protams, visu interesēs ir labas kaimiņa attiecības, nevis ķildas. Varbūt, ka jādomā arī šeit vairāk par tādu ekonomisko dimensiju un par produktiem, kam būs šī izcelsmes norāda. Paldies, Kailī kundzei, un tagad Kjučuka kungs no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Dimitrov kungs, paldies, ka esat pie mums ieradies! Es gribētu uzteikt arī jūsu diplomātiskos panākumus. Sēžu šeit, norāda runātājs. Protams, ir jāsaglabā objektivitāte, paškritika un ir jādomā arī par to, kā mēs jums varētu nākt talkā, kā Eiropa varētu jums palīdzēt, lai referendums vainagotos panākumiem. Es jums katrā ziņā novēlu panākums jau tagad. Paldies! Paldies Kjučuk kungam! Tagad ETP grupas vārdā uzstāsies Pēterls kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Dargais ministra kungs, laipni lūgti parlamentā un paldies uh, par šiem proeiropiskajiem pārliecinošajiem vārdiem, ko šodien uzklausījām. Jūsu valstī ir proeiropiska perspektīva, uh, jūs ar Eiropu alaž ir saistījušas ciešas saiknes. Uh, Un īstenībā tā ir arī vienīgā iedomājumā perspektīva nākotnē. Mūsu parlamentārai komitejai jau drīz būs uh, sēde Skopjē. Esmu patiešām iepriecināts, ka ir izpildīti visi priekšnosacījumi, lai komiteja varētu turpināt savu darbu vēlētos jums novēlēt panākumus, uh, uzsākot procesu un ceru, ka politiskā attīstība ievirzīsies tādā pro-Eiropas gultnē un jūsu identitāte vairs netiks apdraudēta. Paldies! Nīna Gila lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, laipni lūgt mūsu komitejā un paldies uh, par šo prezentāciju. Es patiešām vēlētos jums uh, novēlēt panākumus, uh, veicot turpmākos uzdevumus referendumu iznākumu nevienmēr var paredzēt apvienotajā karalistē, mums eh, nācās par to pārliecināties. Bet, ja referendums nebūs veiksmīgs, ko tad darīsiet? Vai jums ir kāds scenārijs jau uh, sagatavots, vai būs jauns parlamentu vēlēšanas, vai ir kāda cita alternatīva? Mēs arī runājām par uh, tā par tādām iespējām, ka opozīcijas partijas varētu aicināt to boikotēt, nu, zināma tomēr tāda nedrošība arī virmo gaisā. Varbūt, ka jūs varētu to izkliedēt. Paldies! Paldies, tas bija jautājums par referendumu un uh, tā ietekmas turpmāko lietu gaitu. Vēl trīs runātāji, Elmārs uh, Broks. Paldies, man ir tikai īsts komentārs. Pēdējo 25 gadu laikā esmu ticies ar ārkārtīgi daudziem ārlietu ministriem un citiem ministriem no Skopjas. Es gribēju uzteikt jūs jau par panākto, ar panākto un otrām kārtām noteikti vajadzētu runāt par visu iesaistīto spēku atbildību. Ir jādomā par uh, tādiem risinājumiem, kas būs noderīgi visiem, jo nedrīkst izlaist no rokām šo vēsturisko izdevību. Un ir jādomā arī par partneru partijām, ko tās dara citās valstīs. Jāpanāk, lai šī vienošanās nāktu par labu pilnīgi visiem, arī minoritātēm, lai visi varētu Eiropā justies uh, gaidīti un uh, integrēti. Paldies! Paldies! Elmāra Brok, Hans van Dālens tagad. Ļoti, ļoti kodolīgi. Es gribētu izteikt, eh, uzteikt Elmāra Brauka teikto par tādu visu partiju iekļaujošu vienošanos. Paldies, paldies, Fandālēn kungs, Sofko kundze. Paldies. Vārdi nu man netika uzrakstīti. Lūdzu, kolēģi, saglabājiet mieru. Es varu dot vārdu tikai tiem kolēģiem, kuru vārdi ir šajā sarakstā. Bitikofers, Kovačevs, Keller. Vēl kāds nav izteicies, kas vēlējās to darīt. Sofko kundze tad tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Dmitro kungs, paldies par jūsu prezentāciju. Es varu tikai uh, papildināt to, ko teica uh, iepriekšējā kolēģi. Jā, reģions, kur mēs pārstāvam, uh, ir piedzīvojis arī tādu trauksmainu pagātni, tādēļ miers mums ir īpaši dārgs. Uh, gribēju uzteikt visu jūsu veikumu, un, protams, jums ir uh, jāmeklē arī dialogs ar opozīciju un visām minoritātēm. Domājiet par to arī izkopjot savu saziņas stratēģiju. Cilvēki tik ilgus gadus ir dzīvojuši šajā valstī, nu viņiem ir šāda identitāte, un mēs ļoti ilgi esam dzīvojuši līdzās cit citam. Uh, Mēs arī varam, protams, eh, jums palīdzēt, eh, veidojot komunikācijas stratēģiju, cik vērtīgs ir miers un stabilitāte, miers Maķedonijā, perspektīvas iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Tas patiešām nav maz, un eh, esiet pārliecināts, ka šeit zālē ir jūsu draugi. Paldies tagad Butikoferkungs. Paldies priekšsēdētāji! ārlietu ministra kungs, es esmu Maķedonijas draugu grupā parlamentā, bet šodien es pat tiešām apbrīnoju politisko drosmi un politisko loģiku, kas ir izmantota gan Skopjē, gan Atēnās, lai varētu rast visiem pieņemam politisko risinājumu. Man ir daži komentāri. Ārlietu ministru kungs, es jums piekrītu. Arī opozīcijas partijām ir jābūt savai teikšanai un tām ir jātiek iesaistītām sarunās. Tajā skaitā ņemot vērā šo risinājumu. Otrām kārtām es uzskatu, ka mēs varam jums palīdzēt eh, kaldināt panākumus, ja mēs varam runāt skaidru un gaišu par to, ka vēlamies, lai Maķedonija nākotnē Ziemeļa Maķedonijas republika kļūst par Eiropas Savienības dalību valsti, un mēs katrā ziņā darīsim visu, kas iespējams, lai varētu raiti uzsākt uh, sarunu procesu. Paldies, Andrejs Kovačevs! Paldies! Dārgais Nikola, laipni lūgts parlamentā! Vēlējos jums pateikties par jūsu drosmi un noteiktību, apņēmību uh, vest Maķedoniju ceļā uz Eiropas Savienību. Un jums vajadzēja īsā laikā atrisināt tik daudz problēmu, kas bija ielgušas jau vairākas desmitgades. Mēs esam gatavi palīdzēt uh, Maķedonijai uh, mūsu kaimiņiem ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Tika pieminēti arī tādi jūtīgāki jautājumi. Jūs runājāt par dažādām identitātēm, par to, ka ir jāizmanto šīs vēsturiskās iespējas. Jūs pieminējāt arī Kārnegī vadīto komisiju. fakti, protams, tika izklāstīti pareizi, bet uh, katrs tos var interpretēt atšķirīgi. Un, ja Maķedonija sevi definē kā Maķedonija, tā ir tiesības to darīt, un uh, savukārt uh, neviens nedrīkst uh, mainīt vai grozīt uh, uh, mirušu cilvēku identitātes. Vai nu mēs te runājam par komunismu vai kādu citu diktatūru, pilnīgi neviens nedrīkst mainīt uh, mirušu cilvēku identitāti vai to sagrozīt. Es jums novēlu panākumus uh, ceļā uz Eiropas Savienību un novēlu panākumus arī personīgajā dzīvē. Paldies! Paldies, un tagad tu nekaitlams. Paldies, Dēvid, ministru kungs. Domāju, mēs eh, visi esam vienas prātis, ka mums ir gan kopīgas intereses, gan kopīga nākotne. Maķedonija mums ir vērtīga, nepieciešama kā pilntiesīga dalība valsts, tāpat kā Maķedonijai ir nepieciešama Eiropas Savienība. Jūsu runa bija tāda ļoti iedvesmojoša un entuziastiska. Protams, ir jādomā par glūdu uh, iestājas sarunu norisi, bet ļoti uh, daudz bažu izskanēja arī par Krievijas aizvien lielāko ietekmi Rietumu Balkānos, uh, un, protams, tā arī nav sajūsmā par jūsu perspektīvu iestāties NATO un Eiropas Savienībā. Ir bijuši arī uh, pierādījumi, ka ir uh, Krievija propagandas kampaņas finansējusi, sagrozot informāciju par referendumu, un uh, arī ir tie mēģināts, mēģinājumi bijuši atkal uzkurināt šo Maķedonijas-Grieķijas konfliktu. Vai jūs par to esat noraizējušies, un vai un vēlēšana komiteja tikai nesen uh, tika stājās pie pienākumu veikšanas. Vai jūs uzskatāt, ka būs iespējams visas vēlēšanas sarakstus uh, savest kārtībā līdz uh, referendumam, tā kā tas ir um, nepieciešams? Paldies! Es ceru, ka visi, kas vēlējās runāt, to ir izdarījuši. Ministra kungs, vai jūs desmit minūtēs varētu atbildēt uz pēc iespējas lielāku jautājumu skaitu? Paldies, paldies, Dēvid! Centīšos darīt visu, kas manos spēkos. bija ļoti daudz um, laipnu vārdu, kas izskanēja uzslavu. Liels paldies par to. Tad bija arī uh, daudz tādu bažīgu komentāru. Es ļoti labi saprotu, ko jūs vēlties teikt. Jā, no politiskās, no citas politiskās nometnes uh, skan tāda ļoti atšķirīgu balsu. Um, melodija, un ir tādi, kas piekrīt referendumam, ir citi, kas vienošanos pat atbalsta. Varbūt šīs balsis nav pašas skaļākās, bet mēs varam tās noteikti uzklausīt un ļaut tām izpausties arī plašsaziņas līdzekļos. Es uzskatu, ka varbūt mēs pat varētu būt optimistiski Bet, eh, ja līderis runā par vienošanos, viņš saka, ka tā ir nacionālā kapitulācija. Un viņš pat pie, pieliek priekšā vārdu tā sauktā, tā sauktā vienošanās. Tādēļ Es esmu arī ministrs, eh, kas nav piederīgs nevienai politiskajai partijai. Varbūt esat eh, to dzirdējuši. Es esmu politiski aktīvs, esmu, nu, bet īstenībā esmu kļuvis par politiķi eh, nejaušības kārtā. Es piedalījos kampaņā, man ir savi atbalstītāji. Es, protams, arī eh, solīju vēlētājiem konkrētas lietas. Un, protams, šajā brīdī Es nevaru nedomāt par savu valsti. Īstenībā mana politiskā nākotne man nav prioritāra, un tas pats attiecas uz premjerministru Zoranu. Šis jautājums ir pārāk svarīgs, uh, lai es būtu egoistisks un domātu pats par savu politisko nākotni. Ja mēs visu izdarīsim pareizi, tad valstī būs labas perspektīvas. Uh, mainās politiskās partijas, mainās valdības, tas viss mainās, bet šis ir patiešām nākotnē ļoti svarīgs svarīgs, ilgtspējīgs jautājums. Jautājums par referendumu. Mums ir patiešām nepieciešams to visu uh, um, izdarīt atbilstoši. Mums ir uh, jāveido ciešākas saiknes ar kaimiņiem, otrām kārtām ir jāuzsāk uh, sarunas gan par iestāju Eiropas Savienībā, gan par iestāju NATO. Mums, protams, uh, mēs visi būsim ieguvēji arī mūsu drauga Grieķijā, ja tas vainagosies panākumiem. Uh, Es domāju, mans draugs Nīkos eh, Grieķijā to ļoti labi saprot. Ja man uh, ļautu šo vienošanos uh, rediģēt pašam, tad, protams, tā būtu labāka, ja Nikos varētu to uh, arī uzrakstīt, protams, šī vienošanos no Grieķu perspektīvas būtu veiksmīgāka, bet mums vajadzēja vienošanos rakstīt kopīgi, meklēt kompromisus, saprast, kas ir svarīgāks Grieķijai, kas svarīgāks uh, Maķedonijas republikai, uh, tas, eh, lūk, arī ir šāds iznākums ja mēs domātu tikai par to, ko par to domā Skopje un kā to uztver šodien, tad mēs nebūtu to parakstījuši. Bet pēc pieciem, pēc desmit gadiem šīs vienošanās ieguvumi būs vēl taustāmāki un milzīgāki, nekā mēs to varam stādīties priekšā šodien un varbūt uh, atskatoties uz to nākotnē, mēs nevarēsim saprast, kādēļ mēs to nebijām izdarījuši jau pirms 20 gadiem. Mums taču ir jādomā par šo strīdu šķiršanu, par stabilitāti mūsu pilsoņiem. Mēs allaž esam bijuši uh, sabiedrotie. Tika pieminēta arī vēsturiski aspekti. Uzskatu, ka Eiropā It sevišķi reģionā, kur, kā teica Vinstons Čērčils, tiek rakstīts pārāk daudz vēstures, nu gandrīz tikpat daudz, tik daudz, ka ir grūti to visu sagramot, tā teikt. Šajā reģionā ir grūti pieņemt lēmums, bet mēs esam pierādījuši, ka mēs varam rast kompromisus. Uh, Mēs varam uh, izbūvēt uh, arī uh, lielceļus uz Horvātiju, mēs varam dubultot tirzniecības apjomu ar Horvātiju, bet ja jūsu kaimiņš saka, jūsu nācija ir kaut kas mākslīgi izveidots, nu kā tad justies? īstenībā visas nācijas Eiropas politiskajā un filozofiskajā plāksnē ir mākslīgi izveidotas 18. un 19. gadsimtā, un daudzas no tām atgriežas pie šīs retorikas. Mūsu vēsturiskā retorika nedrīkst tikt vērsta pret mūsu kaimiņiem. Mums ir uh, jādarbojas ar saviem kaimiņiem, ar viņiem jādzīvo kopā. Francijai un Vācijai tas prasīja vairākas desmitgades. Nu, negaidiet, ka viss notiks vienā rokas rāvienā. Uh, Mēs patiešām esam spērus, spēruši lielus soļus, un mēs nonāksim pie gala mērķa. Mums ir jādomā par šodienu, par nākotni un par pagātni, nu, lai pie tās strādā vēsturnieki. Es esmu jurists pēc izglītības, esmu studējis starptautiskās tiesības, nevis vēsturi. Vai vienošanās būs panākumiem bagāta, vai konstitūcija tiks grozīta, Jāsaka, ka referendums uh, nav uh, nepieciešams, lai vienošanās notiktu. Vienošanās, uh, tas vienkārši tiek pieminēts vienošanās tekstā. Kādēļ tad mēs sarīkojam referendumu? Pirms desmit gadiem uh, Jau bija politiskās debates par to visu, un tas ir iekļauts arī visu lielāko partiju programmās. Bet, lai vienošanās tiktu pieņemta, mums ir nepieciešams divas trešdaļas atbalsta parlamentā. Ja arī pilsoņi mūs atbalstīs, ja viņi teiks, ka tas ir pareizais ceļš, pa kuru iet, tad parlamentā a, deputātiem būs grūti nobalsot pret. Mums ir patiešām jāpārliecina a, cilvēki par vienošanās nepieciešamību. Man kā ārlietu ministram nebūtu pārāk prātīgi tagad detalizēti runāt, ko es domāju par mūsu Krievu draugiem, tā publiski. Varu tikai pateikt, ka mēs vēlamies vienoties ar visām politiskajām grupām. Mēs gribam pieņemt lēmumus, kas skar mūsu valsti bez ārvalstu ietekmes, bet kādā brīdī mēs visi apzināsimies, ka stabils reģions ir visu mūsu interesēs, gan mūsu, gan Eiropas, gan Krievijas draugu interesēs. Ilgtermiņā Es šeit neredzu nevienu citu alternatīvu, kā atrisināt šo spriedzi starp ES un Krieviju. Kā garantēt panākums un uh, arī šādi jautājumi izskanēja. Jāparūpējas, lai iestājas process tiktu uztverts nopietni, ir jāizpilda visi priekšnosacījumi, un, protams, jums arī ir jādara savs komunikācijas darbs, arī politiskajās partijās, jūsu dalību valstīs, stāstot, ka tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, jums arī ir jāstāsta, jādaudzina mūsu panākumi, ko mēs jau esam sasnieguši, un tad arī jūsu vēlētāji to dzirdēs un atbalstīs procesu. Tādā veidā jūs varat mums nākt talkā. Bet pats galvenais ir izpildīt tos solījumus, kas 2003. gadā tika doti Salonikos. Mēs esam šo Eiropas integrācijas procesu uzsākuši, un tas mums ir prasījis daudz ilgāku laiku uh, nekā tām valstīm, kas iestājas 2004. gadā. Uh, Bulgārijai un Rumānijai arī šis ceļš nebija viegls līdz 2007. gadam, tām sekoja Horvātija, un mums ir ļoti daudz pārbaudījumu, bet strādāsim, lai tos pārvarētu un Mēs uh, par kandidātu valsti tikām atzīti 2005. gadā, un uh, nu, vienā brīdī jau par to visu sāk jokot. komisijas ziņojumi ir bijuši atzinīgi. Pirmais 2009. Eh, gadā jau. Un īstenībā vienā brīdī mēs arī nu, zaudējām cerības, mēs bijām uh, visu laiku tā teikt uzgaidāmajā telpā. Ja uh, šī Eiropas perspektīva kaut kur pazūd, pazūd no mūsu redzes lēņķa, tad, uh, protams, mēs vienā brīdī zaudējam drosmi un motivāciju, bet nē, mēs turpinām, mēs turpinām darīt to, kas ir mūsu spēkos, bet šai Eiropas perspektīvai ir jābūt. Mēs nevaram mūžīgi palikt šajā uzgaidāmajā telpā investīcijas demokrātiskos, eiropeiskos Balkānos ir daudz uh, mazākas uh, gan pārnestā, gan tiešā nozīmē nekā tad, ja Balkāni tiek zaudēti, ja tie izkrīt no šīs Eiropas aprites. Uh, Liels paldies! Es atvainojos, ja varbūt kādu jautājumu palaidu garām, bet nu, centos atbildēt uz visiem uh, iespēju robežās. Es uh, gribētu jums solīt, ka nākamreiz varbūt varēšu labāk, plašāk atbildēt. Paldies! Dear Minister Dimitrov, Nikola, excellent. I guess I can say this. Paldies, un es domāju, ka mēs varam sirsnīgi pateikties visas ārlietu komitejas vārdā par uzstāšanos, un mēs novēlam vislabākos panākumus jūs valdībai, tāpat arī kā šīs komitejas priekšsēdētājs, aktīvs tautas partijas loceklis un partijas pārstāvis. Es novēlu jums vislabākos panākumus referendumā, kurš ir ļoti būtisks un kurš notiks nākošajā mēnesī. Paldies! So, dear colleagues, we're running slightly. Kolēģi, mēs esam nedaudz iekavējuši 12 minūtes gan, bet ļoti labi, ka mūsu debats ar ministru Dimitrovu bija nedaudz ilgāks. Un tagad mēs runāsim pār ziņojuma pār Maķedonijas republiku, un es bez kavēšanās dod vārdu referentam Ivo Vaiglam. Pēc Vai jūs varētu fotografēties ārpus sevi? Varbūt kāds varētu uzņemties fotografu pienākumus. Non... Tāpat es aicinu tos, kuri nav afet locekļi, turpināt sarunas ārpus šīs zāles. Uh, the gentleman with the red tie. Kungs sarkanajā kaklasaitē. Arī iespējams jūs varētu izbeigt sarunu. Ivo Vaigl. Otrais mēģinājums. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties priekšsēdētāji par. Uh, ministru zaicināšanu, ar kuru mums bija iespēja uzklausīt lielisku ievadu šim ziņojumam. Būs grūti vēl papildināt jau izskanējušos argumentus, un es saprotu, ka vissvarīgākais arguments ir tas, ka mēs esam panākuši apbrīnojamu vienotību šajā jautājumā, par to, ka Eiropas perspektīva Maķedonijai ir svarīga, tā ir svarīga mums visiem. Un tas atbilst drošības interesēm un perspektīvām. Es kā referents sagatavoju nelielu runu, un es to nolasīšu tīri protokolu pēc, lai, lai gan man nav praktiski nekā būtiska piebilstam tam, kas jau izskanēja pēdējās stundas laikā. Iesākumā es teikšu, ka Maķedonija uzgaidāmajā telpā ir atradusies ļoti ilgi. Kad mēs runājam par rezolūcijas projektu. Mēs to darām tādos apstākļos, kas ir īpaši kandidātu valstī. Un, manuprāt, tie ir vēsturiski runājot ļoti svarīgi. Es gribētu pasvītrot 13. septembra referenduma nozīmi. Un ar lielu prieku uzklausīt tautas partijas kolēģus, kuru nostāja bija atšķirīga no Maķedonijas būt galvenās opozīcijas partijas. Un es ceru, ka Maķedonijas opozīcija pieturēsies pie tā, ko pauž tās māsu partijas vairākums. Es atkārtošu komplementus, kuri izskanēja gan no Grieķijas, gan Maķedonijas eh, puses par vēsturisko pārpratumu pārvarēšanu, lai abas valstis un mēs varētu runāt par reālu nākotni reģionam un iesaistītajām valstīm. Tas pats attiecas uz Bulgārijas un Maķedonijas eh, valdībām un diplomātiem. Es domāju, ka tie, kuri ir veidojuši jaunu paradigmu nākotnes attiecībām starp valstīm Rietumbalkānos un Dienvijas, Eiropas dienvidu austrumos, ir palīdzējuši veidot jaunu filozofiju divpusējām attiecībām. Maķedonija pēc veiksmīga referenduma, es ceru, atgriezīsies pie saviem eh, uzdevumiem un apzināsies milzīgo nozīmi reformām ekonomikā un tiesu sistēmā, mēdījos, cīņā pret korupciju, organizēto noziedzību, minoritāšu aizsardzībā un citos jautājumos. Ļoti svarīgi ir uzsvērts īpašā prokurora un ombudu lomu. Piebildīšu, kā Eiropas parlaments, kā jau tas ir vairāk kārt izskanējis pēdējo gadu laikā, atbalsta Eiropas e, un NATO perspektīvu Maķedonijai, un es domāju, ka tas palīdzēs veidot radošu sadarbību ar kolēģiem, kuri vēlas iesniegt grozījumus eh, eh, šim ziņojumam, un es uh, esmu pārliecināts, ka man būs iespēja sadarboties ar citu partiju radošiem referentiem. Paldies Ivo Vaiglam par ziņojumu īsu prezentāciju, un tagad mums ir nedaudz laika pirmajai ziņojumu izskatīšanai. Pirmkārt, es došu vārdu, kas ir pagaidām pieteicies izteikties neviens. Jā, mēs tiešām par Maķedoniju esam runājuši ļoti ilgi, bet Pēter Lekungs. Uh, kā priekšsēdētājs eh, grupai attiecībā ar Firom, jeb pilnā vārdā ceru, ka varēsim to dēvēt par Maķedoniju. Paldies, man nav daudz piebilstams. Stāvoklis ir mainījies, tas ir uzlabojies, tomēr process vēl nav galā. protams, ir relatīvi mierīgi apstākļi referendumu organizēšanai. Un esmu gandarīts, ka mēs varam darboties šajā atmosfērā, kurā ir vērojama liela vienprātība starp politiskām grupām, un es uh, ceru, ka kandidāta valsts beidzot varēs izkļūt no šīs uzgaidāmās telpas, kurā uh, tā atradās. Un arī ceru, ka pēc trim nedēļām starp parlamentu sanāksim Skopje notiks patīkamā gaisotnē. Paldies, Ivo Vaigl, eh, kurš vēlētos tagad vēl izteikties. Tūne Kelams. Paldies, kā ēnu referents. Es vēlētos komentēt, eh, uzteikt eh, kolēģa Vaigla darbu. Manuprāt, mūsu partneri Maķedonijas valdībā ir krietni atvieglojuši mūsu uzdevumu. Un varam tikai secināt, kā atbalstām pilnībā komisijas galu vārdu par to, ka ir jāuzsāk nākošais gads iestājas sarunas. Protams, vēl ir daudz darāmā. Un kā jau ir norādīts komisijas ziņojumā, ir panākts zināms progress līmenis vairākās jomās, taiskaitā korupcijā, sapkarošanā vēl ir daudz darāmā, tāpat taču mēs visi varam piekrist tam, kā atpakaļ kāpšanās nebūs, bet tas un tas, kas ir satraucoša problēma šodien pirms referendumā ir vēl aizvien vērojams, tā ir politiskā ekskluzivitāte izslēgšana. Es domāju, ka varam pilnībā atbalstīt Elmar Broka aicinājumu. Mūsu saimas partijai Maķedonijā, lai tā ņem vērā valsts intereses kopumā. Protams, tiks iesniegti pāris grozījumi, taču kopumā domāju, ka Mūsu darbs šogad būs daudz produktīvāks un vieglāks nekā agrāk. Paldies Tūnikelemam, nākošais Tonino Picula. Paldies priekšsēdētāja. Kā un referents es vēlētos apsveikt Vaigla kungu par lielisko ziņojumu, kurš pasvītro būtiskos notikumus eh, pagājušā gada laikā. Startautiskās sabiedrības eh, nostāja pret Maķedoniju ir panīk, palā, palīdzējusi panākt eh, patiesu progresu uh, valstī, kuru ļoti ilgi gaidīja uz iestājas sarunas sākumu. Maķedonija ir progresa piemērs ne tikai valstīm, kuras tiecas pievienoties Eiropas Savienībai, bet tas ir arī paraugs veiksmīgām ER politikai Eiropas Savienības Tāpat ir uzlabojušās attiecības ar kaimiņu valstīm, un arī ir jāpiebilst tas, ka iekšēji politiskās reformas ir nozīmīgas, ir uzlabojušās e, starpetniskās attiecības, ir labāka komunikācija ar pilsoņiem un labāks kultūras dialogs ar pilsonisko sabiedrību. Protams, vēl ir daudz darāmā e, tiesu reformā reformās, slepenais dienestos, eh, mēdījos, pēlēkā ekonomika ir e, problemātisks jautājums, taču šie jautājumi, sagaidot referendumu, tomēr ir mazāk eh, svarīgi. Vienošanās ar Grieķiju ir ļoti nozīmīga ne tikai valsts, bet reģionu nākotnēji. Runājot par eh, referendumu rezultātiem, jānorāda, ka šai valdībai ir prasmes atrisināt visgrūtākās problēmas. Mēs esam gatavi piedāvāt atbalstu Maķedonijai un ceram, ka uh, varēsim uz, apsveikt sarunu sākšanu mūsu nākošajā ziņojumā. Paldies deputātam Piculam. Nākošais no ECR neviena, no Alde zaļajiem neviena, Mezričkungs no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu aktīvs, jo kāds es sāku būt par ēdu referentu pie šī jautājuma. Man neienāca pat prātā, ka savas politiskās karjeras laikā uh, mēs nonāksim pie um, etapa, kur ziņojuma pēdējais teikums nav tikai neskaidrs cerības par iespējamu iestāju. Un tas viss pateicoties diplomātijai un arī vēlos pateikties referentam par sagatavoto tekstu. Teksts ir ļoti labs, daudz uzlabojumu nav nepieciešama. Iespējams, ka mēs sagatavosim grozījumus par tehniskām detaļām. Tāpat arī e, cerams, ka e, Maķedonija nodrošinās nepieciešamos standartus cīņā pret korupciju un um, tiesu reformās, bet norādīšu, ka viens no būtiskākajiem elementiem šajā reformā būs tests mēdīju e, daudzveidībai pluralitātei un brīvībai. Nav ļoti viegls uzdevums risināt mēdīju jautājumus e, tiesiskā veidā nokaitētā atmosfērā. Mums ir jāņem vērā Maķedonijas intereses un referendumu panākumu, tāpēc es gribētu aicināt atbalstu delegācijas nosūtīšanai uz referendumu. Mēs zinām, ka referendums notiks, mums ir jāpiešķir šim notikumam pietie, pie, nepieciešamais svars, un tāds būtu, ja mēs novērosim šīs, šo referendumu. Es tikko jautāju sekretariātam, vai lēmums ir pieņemts par tautas partijas eh, par, par eh, parlamenta delegācijas nosūtīšanu uz eh, šo referendumu. Nākošais runātājs deputātes Sāko Rafā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties referentam Vaiglam par lieliski sagatavoto tekstu, bet Svaigla kungs kā jau ierasts, es no savas puses nākšu ar saviem grozījumiem un labojumiem, kā tas ir bijis katru gadu. Mēs zinām, kas uh, ir um, radījis situāciju tādu šajā valstī. Taču līdz šim mēs esam mēģinājuši mazināt problēmas un, uh, eh, un izskaistināt uh, stāvokli. Un iepriekšējās valdības, jānorāda, radīja situāciju, kas bija visai tālu no iestājas prasībām. Atgādināšu, ka sistēmiskais deficīts ir pasliktinājies pēc pēdējo gadu politiskās krīzes, un to stiprina taktika, par kur ir atbildīga arī Eiropas Savienība. Jūs esat atbildīgi par Eh, jūs uzliekat atbildību par politiskajām problēmām trešo valstu vadītājiem un nevis eh, firmu vadītājiem. Turklāt, eh, četru gadu laikā, kopš esmu parlamenta deputāte, es saskaros ar šādu veidu situāciju. Jūs nereizi nenosaucāt teksts, izmantojāt vārdu Maķedonija, tāpēc jūs. Uh, nepieņēmāt manas grozījumus. Vai jūs varētu paskaidrot iemeslus e, e, šai situācijai? E, vēl viens aspekts ļoti svarīgs. Šobrīd valsts vairs nevarēs izmantot kā iegānstu nespējas reformu īstenošanai. Fīrom nāksies stiprināt stiprināt savus pūliņus reformās, ja tā vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Un noslēgumā piebildīšu, ka nepiekrītu tiem, kur uzskata, ka ātra saruna uzsākšana mudinās valsti virzīties pa demokrātijas un atskaitīšanās ceļu. Mēs nevaram uzspēlēt piespiest reformas, ja to viņi nevēlas tās īstenot. Lēmums ir jāpieņem viņiem, un pēc tam mēs e, viņus varam atbalstīt, bet ne mēs to uzspiedīsim. Paldies, deputātei Sakorāfai, vēl ir divi runātāji. Vispirms deputāts Papadākis. Paldies, priekšsēdētāji, turpināšu grieķu valodā. vienošanās starp eh, Fīrom un Grieķiju neaizstāv un nekalpo šo šī reģiona valstu interesēm. Šeit ir runa par to, ka tiek pielikt pūliņi, lai valsts iestātos NATO un Eiropas Savienībā lai varētu uzlikt savu ķepu Balkāniem, kas ir būtisks reģions eh, Eiropai. Un spriedze eh, šeit ir nozīmīga un jāatzīmē divu lielvaru Krievijas un Ķīnas intereses. Mēs zinām, ka šī klātbūt ir negatīva tautas interesēm un tā rezultātā tiek runāts pār militārām intervencēm un nacionālām problēmām. Tas dod iespēju valdībām īstenot nepopulāras, stingrās taupības politikas. Šo politiku atbalsta Eiropas Savienība, tai skaitā ar šīs nepieņemamās rezolūcijas pieņemšanu. Tālāk runāt par valsts nosaukumu. vienošanās eh, pārceļ risinājumu uz neskaidru nākotni un Tāpat tas attiec uz Serbiju un Kosovas protektorātu. Šis, eh, šī vienošanās nodrošinās eh, vairāk stabilitātes reģionam, bet varētu apdraudēt uh, tautu intereses un Rietumu Balkānu reģionu kā tādu. Mēs esam pret kapitāla valdīšanu un pievienošanās NATO un Eiropas Savienībai. Paldies! Un tagad, kā pēdējais runātājs, Kristians Prēdā, es uzstāšos Edvāra Kūkana vārdā, jo vi, kurš nevar šodien būt eh, sanāksmē bet viņš ir nosūtījis savu vēstījumu par to, ka Maķedonija ir panākusi ievērojumu progresu, un eh, Edvards Kukans apsveic eh, panākto progresu un lēmumu uzsākt iestājas sarunas nākošā gada jūnijā. Tāpat tiek uzsvērts, kā Eiropas parlamentam ir jāturpina atbalstīt Eh, valsts pūliņi iestājas procesu uzsākšanai. Edvards Kūkans apsveic valdības pūliņus uh, un veikumu vienošanās ar Bulgāriju un Grieķiju ir nozīmīgi, un eh, arī cerams, ka vienošanās ar Grieķiju tiek ap, uh, atbalstīta tuvākajā referendumā. Edvards Kukans pasvītro to, tā, ka valstī ir mainījies politiskais klimats un process ir ļoti nozīmīgs ticamībai un integrācijas uh, procesam. Uh, valsts ir iecerējusi stiprināt demokrātiju, tiesiskumu, nodrošināt līdzsvaru valstī un ir būtiski uh, panākts uh, izmaiņas iekļaujošā un atvērtā politiskā atmosfērā. Pamatā tas attiecas uz tiesiskumu un pamatiesībām un ir ļoti būtiski īstenot reformas tieslietu jomā, kā arī ietver nolīguma uh, ieviešanu eh, ir jāstiprina parlamenta loma uzraudzības procesā, un Edvards Kuhans pasvītro to, ka Eiropas parlaments vienmēr ir bijis gatavs atbalstīt uh, Maķedonijas parlamentu, atbalsta Žanmonē dialogu. Un visbeidzot, Edvards Kukāns norāda to, ka ir sagatavots labs ziņojums, kurš apliecina parlamentu atbalstu reformu procesam un valsts integrācija Eiropā. Paldies! Paldies, Kristian! Vai vēl citi runātāji vēlas izteikties? Tādā gadījumā es došu vārdu e, komisijai. Paldies priekšsēdātāji godējumi deputāti. Sākumā es vēlos pateikties referentam Baiglam par sagatavoto uh, rezult, ziņojumu projektu. Vēlos pateikties tiem, kur strādāja pie esošā uh, nolīguma un Žana Monē dialoga organizēšanas un pateikties parlamentam par ieguldīto darbu. Kopumā eh, ziņojuma projekts atspoguļo valstī par uh, valsts tendences. Mēs redzam, ka progress ir panākts ievērojams, tāpat valdībā ir skaidrojusi savas nostājas, tās apliecināja ārlietu ministrs, arī to mēs varam secināt no nolīgumiem ar Grieķiju un Bulgāriju. Šis vēsturiskais nolīgums ir uh, piemērs reģionam un Eiropai kopumā. Tāpat uh, Komisija ir iecerējusi atbalstīt nākošos soļus ar visiem eh, līdzekļiem mūsu rīcībā. Sagaidāmais referendums ir iespēja um, reģionu pilsoņiem izteikties par savu nākotni un Arī klātesošie politiķi parādīja savu atbalstu valstī notiekošiem eh, procesam un savu atbalstu Eiro Atlanti, Atlantiskajai integrācijai. Tāpat eh, ir norādīts, ka esošā vienošanās tiek kopumā izpildīta, bet ir vēl norādītas steidzamās eh, reformu prioritātes. Tāpēc mēs apsveicam sagaidāmās iestājas sarunas Jūnijā Eiropa padome apstiprināja panākto progresu un paredzēja iestājas sarunu sākumu nākošā gada jūnijā. Ir jāturpina padziļināt esošās reformas. Tuvāko mēnešu laikā mēs sagaidām mm, turpmāku progresu tādās jomās kā tieslietu izlūkošanas un valsts pārvaldes jomas. Un visbeidzot uzsver to, ka komisija ir iecerējusi atbalstīt valsts reformu ceļā. Runājot par iestājas sarunām, komisārs Hāns ir uzsācis skrīningu procesu jūlijas kopjē, īpaši pievēršot uh, uzmanību tiesiskumu nodaļai, eh, kā arī valstī e, regulāri ap jāapmeklē oficiālas amatpersonas. Šis ir nozīmīgs solis uz priekšu pa Eiropas ceļu. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vēlreiz vārdu referentam. Um, eh, noslēguma piezīmēm. Paldies, priekšsādātāji! Piebildīšu iepriekš sacītajam to, ka pēdējo gadu laikā runa, eh, risinot politisko krīzi Maķedonijā, mē, mums bija lieliska sadarbība starp eh, parlamentu, starp um, komisiju, un es vēlos apsveikt to radošo garu, kas attiecas uz problēmu risināšanu un radošiem risinājumiem no komisijas puses, no komisāra Hāna puses, un es cerīgi raugos uz sadarbību ar visiem tiem, kuri piedalās šodienas diskusijās. Es eh, atzīmēju sev paustās bažas, un es strādāšu pie tā, lai varētu uzlabot šo ziņojumu diskusiju laikā ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies! Paldies Ivo Vaiglam, paldies kolēģiem par viņu pienesumu, un tagad mēs varam pabeigt šo pirmā projekta skatīšanu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. septembris, pulksten 11. Nākošā ziņojuma projekta skatīšana notiks 27. septembrī afet sanāksmi. Un tagad mēs varam pāriet pie sastā punkta, kas ir zīmes par komis par Bosniju Hercegovīnu. Un es bez kavēšanās došu vārdu mūsu referentam Kristianam Danam Prēdam. Paldies, priekšsēdētāji! Ar prieku prezentēju šodien un ceturto ziņojumu par Bosniju Hercegovīnu. Turklāt e, pēcpusdienā es došos uz Sarajevu Tautas partijas misijas ietvaros, kuru vadīs Andrejs Kovačevs. Tādā veidā es varēšu izklāstīt uh, šo pirmo versiju partiju pārstāvjiem, pilsoniskās eh, sabiedrības pārstāvjiem, citām parlamentam un dienu pēc diskusijām šeit būs eh, man iespēja tiešā veidā paust šeit sacīto. Šis ziņojums ir iespēja mums nodot vairākas vēstījumus. Pirmais. Mēs atbalstām Bosnijas Hercegovinas Eiropas nākotni un vēlamies turpināt to atbalstīt. Šajā sakarā atbildes uz komisijas jautājumiem pēc Junkera vizītes Sarajevā ir solis uz priekšu, kas ir apsveicums vienlaicīgi bija vajadzīgi praktiski 15 mēneši, lai šo uzdevumu pabeigtu. Tur es domāju, ka papildus atbildes tiks sniegtas līdz septembra beigām, kā to lūdz Eiropas komisija. Mēs esam nobažījušies par ļoti lēno reformu gaitu, ņemot vērā tās domstarpības, kas izkristalizējās kampaņas laikā kuras parādījās ļoti agri pats eh, Bosnijas Hercegovīnas eh, standartu ietvaros. Otrakārt, eh, neraugoties uz vēlēšanu likuma grozījumiem, oktobra vēlēšanām ir jānorit labos apstākļos un rezultātiem ir jātiek īstenotiem bez kavēšanās. Tas ir vismazākais, ko mēs sagaidām no kandidātu valsts - organizēt vēlēšanas un īstenot rezultātus. Tā ir pirmā prasība ikvienai valstī, kur vēlas iestāties Eiropas Savienībai. Trešais vēstījums pēc vēlēšanām ir jāizveido lēmēji iestādes un visiem politiskajiem spēlētājiem ir jāvienojas par Eiropas jautājumiem un par reformu pieņemšanu. Pirmkārt, sociāli-ekonomisku, bet ne tikai, jo valstī ir nepieciešams vairākas izmaiņas. Šajā ziņojuma projektā ir vesels saraksts ar prioritātēm - ziņa pret korupciju tiesiskuma stiprināšana, tiesvaras e, neatkarība un administ e, valsts administrācijas reforma. Uzsvēršu šogad īpaši cilvēktiesība aizsardzību un atzīmēšu to, ka jārīkojas nediskriminācijas jomā, jātiek galā ar diskriminācijas problēmām, ko ir konstatējusi Strasbūras tiesas sedis Vinčī lietā un citās lietās, kā arī pārējām diskriminācijas lietām. Tālāk pieminēšu mēdīju problēmu. Diemžēl pēc pagājušās nedēļas uzbruku, brutālā uzbrukuma uh, žurnālistam Kovačevičam uh, Eh, stāvoklis ir nopietns. 61 žurnālistam ir uzbrukts septiņ, pagājušā gada laikā un 41 žurnālistam šī gada pirmajā pusē. Šie skaitļi ir satraucoši. Ar šo situāciju ir jātiek galā un politiskajām lēmēju iestādēm ir jārada tāda vide, kas dod iespēju žurnālistiem strādāt. Lūk, tie ir trīs galvenie vēstījumi Protams, es rūpīgi uzklausīšu kolēģus, kuri strādā pie jautājumiem šīs valsts sakarā, bet arī vienlaicīgi es ceru uz ļoti labu turpmāko sadarbību, kā iepriekšējos gados gatavojot šo ziņojumu. Paldies! Merci. Paldies, Kristian, par uh, tavu prezentāciju. Droši vien vislabāk uzreiz dot vārdu mūsu delegācijas priekšsēdētājiem Pīcels kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Prēdes kungu ar šo aktīvo iesaisti. Viņa lieliskais ziņojums labi apkopo Bosnijas Hercegovinas pēdējo gadu attīstību. Uh, Un es kā delegācijas vadītājs par Bosniju un Hercegovinu īpaši atbalstu to, ka ļoti augstu darba kārtībā ir likts šis te neatrisinātais jautājums par to, ka mūsu kopīgā parlamentārā delegācija pēdējos trīs gadus nav darbojusies. Mums ir bijuši zināmas problēmas ar jautājumiem, kas ir saistīti ar uh, muitas nodavām, PVN likumu un uh, citiem jautājumiem nevaram uh, arī teikt, ka ir bijis progress. Pēdējā gada laikā ir bijis patiecībā uh, stagnācija, un pirms oktobra vēlēšanām situācija ir tikai pasliktinājusies. Piedzīvojam arī kampaņu, kuru īsto, īsteno Erdogans, Turcijas prezidents. Uh, Um, Bosnijā un Hercegovinā um, noliedzot uh, serbu īstenoto genocīdu, bet uh, tā kā nav uh, panākta vienošanās, lai pielāgotu vēlēšanu likums konstitucionālās tiesas spriedumu, tas visu tagad liek apšaubīt. Mēs runājam par um, pārstāvēto uh, tautu pārstāvniecību ar citiem pārstāvjiem, nevis viņu pašu uh, etniskās grupas pārstāvjiem. Un uh, šeit ir jābūt klauzulai, kas norāda visu problēmu uh, cēloni Bosnijā un Hercegovinā. Proti tas, ka Daytonas nolīgums nedarbojas. Uh, Ja mēs to grozītu, tad varētu panākt funkcionējošu valsti, kas balstās uz tiesiskumu, subsidiaritātu un citiem būtiskiem principiem, kas garantē taisnīgu individu pārstāvniecību un arī to, ka kopiens būtu pārstāvēts. Un vēlreiz apsveicu referentu un gaidu labu sadarbību. Paldies! Thank you! Paldies, Tonino! Tad tagad eh, runātāji, kas ir iekļauts sarakstā, un šobrīd eh, Šuicas kundze ir pieteikusies runāt, Sofko kungs, Sofko kundze, no sociāldemokrātiem nē, labi. Tad ir jāpierakst tie, kas runās. Zovko, EKR, er? Belderkungs, jā, bet jūs nepieteicāties runāt, tāpēc mēs cenšamies uh, iet cauri šim sarakstam, jo uh, mums bija problēma šeit komitejā, ka nepierakstījām visus vārdus. Negribu, lai man atkal kritizē, tāpēc tagad esmu ļoti uzmanīgs. Tad no Belders ir no EKR. Nesajaukt, nesajaukt. Tad ir Rādošs kungs no Aldes, no uh, zaļajiem šautas kungs, nē, viņš nav klāt, tad viņš nevar runāt. Goe, Količeka kungs arī nav klāt, FDD, kas tādo kungs nav ieradies, NF un uh, pārējie deputāti, nē, Zuica, Zofko, Papadakis, Belders un Radošs. Labi? Jā, tieši tā. Tātad sāksim ar Pavadākis kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka šis ir ļoti līdzsvarots ziņojums. Tur tiek pieminēti vissvarīgie jautājumi, un šeit ir runa par Eiropas Savienības un Bosnijas un Hercegovinas attiecībām. Pēc zināmos punktos ir tā, ka vajadzētu lietas vēl tuvāk papētīt, tāpēc mēs sastādīsim dažus grozījumus. Vispirms mums vajadzētu vairāk uzsvērt to, ka Eiropas perspektīva pozitīvi ietekmē valsts attīstību. Tas arī pozitīvi ietekmē to, kā tiek īstenota politika, un tas dod cerības visiem valsts pilsoņiem, uh, ka viņu nākotne būs labāka neatkarīgi no viņu um, reliģiskās vai tautiskās piedarības. Un tāpēc šeit uh, vēl ir uh, jāpanāk plašāka reforma īstenošana, ir jābūt rīcības plānam, uh, kas uh, tika panākts arī, um, mums ir uh, arī uh, jāatbalsta tas, ko teica referents, proti, ka mēs varam būt apmierināti ar atbildēm, kādas uh, atbil, ir valsts sniegusi uz uh, aptaujas jautājumiem. Tā pašā laikā ir arī pienācīgā laikā jāatbild uz papildu jautājumiem. Šeit ir vajadzīgs uh, strateģisks plāns, tāda programma, lai pakāpeniski pielāgotos uh, Eiropas akī. Tas ir tāds ilgtermiņa process, un kas attiecas uz pilsoņu iesaisti, Eiropas Savienībai ir jānodrošina, lai pilsoņi tiktu iesaistīti iestājas procedūrā Ir jāpanāk progress vārda brīvības un arī preses brīvības jautājumos, lai būtu neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi. Drošības jomā arī ir jāpieliek pūliņi migrācijas jautājums, jo īpaši neaizsargātāko aizsardzība ir svarīgs aspekts un diskriminācija ir jāapkaro. Tur līdz šim nav bijis progress un arī invalīdu un romu tiesību jautājumos nav panāks progress. Šeit eh, vēl ir daudz darāmā, arī ekonomikas, sociālās attīstības jomā. Un ir eh, vienmēr jādomā par to, kādas ir eh, pilsoņu intereses, arī kaimiņu valstīm šī attīstība būtu jāatbalsta. Uh, jā, ir vēl problēmas, ir daudz darāmā, kā arī saka referents. Tas arī ir viss, ko es gribēju teikt. Gribētu pateikties referentām un uh, ceru, ka mums būs laba sadarbība līdzīgi kā pagājušajā gadā. Paldies! Jū. Paldies! Tagad uh, eh, EKR uh, eh, grupas ēnu referents Bēlderkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgs paldies Prēdes kungam par šo tik izsmeļošo ziņojumu, kas veltīts Bosnijai un Hercegovinai. Jāsaka, ka citreiz rakstot šādus ziņojumus, diemžēl arī varbūt konflikti apsteidz vai lietu notikumi apsteidz to, ko mēs varam paredzēt, eh, bija arī tur. Es gribu pieminēt skumjo piemēra žurnālistu Kovačeveču un es uzskatu, ka iestādēm patiešām ir kaut kas jādara, lai varētu garantēt mm, runas brīvību un preses brīvību. Lasot jūsu ziņojumu, man acīs iekrita tas, ka ārējo aktoru ietekme Bosnijā Hercegovinā notiekošajā netiek pieminēta. Es, protams, šeit eh, pieminēšu Krieviju, eh, Republika Serbska un arī eh, to, ko tagad dara Turcija un Persijas līča valstis, jo patiešām notiek mēģinājumi šo iestājas procesu ietekmēt visiem līdzekļiem. Gribēju pavaicāt, ko jūs par to domājat? Vai nu, jūs vēl esat uh, apņēmies kādu punktu attiecībā uz to iekļaut savā ziņojumā? Es vakardien arī ļoti interesantu rakstu izlasīju tieši par šo tematiku un tādēļ uh, nu, šo jautājumu izlaišana man šķiet visai dīvaina, vai tas notika apzināti vai nē. Ko jūs domājat par šo ārējo spēlētāju ietekmi? Un, protams, mums tas viss ir jāpatur prātā. Paldies! Danku vēl. Liels paldies, Belderkungs. Un tagad uh, Rādoša kungs Alde vārdā. Paldies, priekšsādētāji. Es arī gribētu pateikties Prēdes kungam par ļoti visaptverošu ziņojumu un vispārīgi arī par viņu aktīvo iesaist šajā Bosnijas un Hercegovinas jautājumā gribētu pievērsties aktuālākiem jautājumiem, proti nepanāktā vienošanās par vēlēšanu likumu. Mm, tātad eh, arī Republika Serbska šeit ir jāpiemina un Horvātu un Servā, eh, Serbu ievēlēšana tautu uh, namā un uh, Bosniešu ievēlēšana uh, Republika Serbska. Tātad vairākums ievēl minoritāšu pārstāvjus un tad uh, šie pārstāvi vienkārši kalpo vairākuma interesēm un nevis uh, mazākumtautības interesēm, uh, kurus tie pārstāv. Tautu uh, nams ir Daytonas miera nolīguma institūcija, izveidot institūciju, lai pārstāvētu, lai aizstāvētu trīs pamattautību intereses, bet mazākumtautību pārstāvji uh, nepārstāv pienācīgas savas uh, etniskās kopienas, un tas rada tādu neusticību. Šis ir ļoti uh, plašs jautājums, un tas uh, kavē progresu citos jautājumos valsts pārvaldes, uh, minoritāšu tiesību, uh, pretdiskriminācijas uh, jautājumos. Tas tiešām ir ļoti būtisks jautājums, un uh, Manuprāt, tas būtu vairāk jāuzsver mūsu ziņojumā, un mēs par šo jautājumu sagatavosim arī grozījumus. Paldies, Radoškungs! No citām politiskajām grupām neviens negrib izteikties, tad tagad uh, Suits skundze. Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu pateikties uh, Kristianam Prēdām, apsveicu viņu ar viņu ziņojumu. Uh, Tas ir objektīvs, visaptverošs, bet joprojām ir tā, ka gaidāmās vēlēšanas Bosnijā un Hercegovinā, kas notiks oktobrī, rada satraukumu, un šīs te vēlēšanas, kas ir gaidāmas, neļauj panākt progresu. Predeskungs uzskaitīja visas šīs jomas, kur nav panākts progress un delegāciju, delegāciju, kuru Pīcols kungs vadīja, un es biju priekšsēdētāja vietniece, mums uh, neizdevās pieņemt uh, reglamentu, un tas patiesībā ilustrē situāciju Bosnijā un Hercegovinā. Tas parāda, cik labi vai uh, drīzāk slikti mēs esam varējuši strādāt, nav panākt tur vienošanās, un tas tiešām ir žēl, ka tā ir. Tad, kad mēs runājam par ārējām ietekmēm, uh, Mēs zinām, kādi tur ir visi spēlētāji. Ārējā ietekme e, pastāv, bet liela daļa no tā būs atkarīga no tā, kā spēlētāji valstī rīkosies. Nav realistiski sagaidīt, ka vietējie spēlētāji rīkosies atbildīgi attiecībā uz gaidāmajām vēlēšanām. Es domāju, ka nespēja uh, īstenot konstitucionālās tiesas Ļubiča lēmumu. Asambleja ir uh, likvidēta, līdz ar to tur netiks pieņemts lēmums, un tātad šis lielais jautājums mums visiem ir, kā uh, īstenot vēlēšana rezultātus pēc tam, kad vēlēšanas būs notikušas. Es to saskatu kā tādu uh, milzīgu šķērsli. Uh, lielu problēmu. Tā vietā, lai panāktu progresu, Bosnija un Hercegovina ir kāpusies atpakaļ, un uh, visi tie, kas saka, ka Daytonas noliegums ir kaut kādā veidā jāmaina, jāgroza, Mēs joprojām paturam spēkā to, ko esam teikuši pēdējos četros gados. Mēs vēlamies, lai Bosnija un Hercegovina kļūtu par federālu valsti, un uh, subsidaritātes principam ir jābūt uh, valdošajam, uh, lai valsts varētu funkcionēt. Es šo uh, vakar došos uz Sarājevu no ETP delegācijas puses, un es ceru, ka varēsim tikties ar lielāko daļu spēlētāju un saņemt atbildes no viņiem, kas ļautu mums um, arī formulēt grozījumus, kas varētu uzlabot predskunga ziņojumu. Paldies! Thank you, Dubravka, and finally... Paldies, Dubrāfka, un visbeidzot Žalina Zovko. Lūdzu, paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu angļu valodā, lai nekas nepazustu tulkojumā šajos jautājumos. Gribu apsveikt kolēģi Prēdu par šo ziņojumu. Lielisks ziņojums, darbie kolēģi. Pēdējos 23 gados pēc kara uh, um, ir uh, Eiropas parlaments atzinis, ka uh, um, pēckara loģika vēl nav pārvarēta. Uh, Un uh, starptautiskā krīzes grupa savā noslēguma ziņojumā 2014. gadā un parlamentārā asamblēja Eiropas padomē savā ļoti detalizētajā ziņojumā 2017. gadā un arī rezolācijā janvārī. Rezolācijas projekts, kas ir mūsu priekšā, arī turpina šo perspektīvu. Mums vajadzētu eh, pilnībā atbalstīt to tāpat kā pagājušajā gadā. Eh, pozitīvi ir tas, ka komisija ir pārņēmusi daļu no mūsu ieteikumiem, bet būtu jādara vairāk. Uh, vienkārši eh, klusēt, noraugoties, kā tiek īstenot neefektīva politika, tas nepalīdzēs Bosnijai un Hercegovinai un arī nepalīdzēs ES. Bosnijai un Hercegovinai vajadzīgi eh, vairāk Eiropeiski risinājumi, federalizācijas, eh, kopientiesību jautājumos un likumīgas pārstāvniecības jautājumos, kas ir arī minēts rezolūcijā. Un uh, vissvarīgākais ir tas, lai uh, komisija nenostātos nevienas uh, kopienas pusē, līdzīgi kā to darīja uh, pasaules lielvars uh, Daytonas nolīguma kontekstā. Šāda uh, politika, līdzvērtīgi uztverot visus pārstāvjus, paturēs mūs kā tādu neitrālu brokeri. Mēs varam uh, izteikt piedāvājums, bet pašiem trīs kopienu pārstāvjiem būs jābūt risinājumi, ja Bosnija un Hercegovina vēlas uh, izdzīvot un kādu dienu arī uh, tālāk attīstīties. Paldies! Hvala! Paldies! Un tagad uh, Haklaitner kungs atkal no Diginieru Paldies vēlreiz priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, ļaujiet man komisijas vārdā pateikties Prēdes kungam par viņa ziņojumu projektu. Mēs uzskatām, ka teksts ir līdzsvarots un lielos vilcienos arī saskan ar komisijas secinājumiem 2018. gada ziņojumā. Atgādināšu, ka šis ir starpziņojums par Bosniju un Hercegovinu, lai sniegtu uh, aktuālāko informāciju par situāciju valstī, īpaši pievēršoties pamatiesībām, tiesiskumam, valsts pārvaldes reformām un ekonomiskai attīstībai. Pilna analīze Bosnijas un Hercegovinas situācija attiecībā uz iestājas procesu tiks veita sniedzot komisijas atzinumu uh, tad, kad būs šis analītiskais ziņojums, un darbs notiek pie šī ziņojuma. Uzbrukums uh, šim žurnālistam nedēļas nogalē tika pieminēts, un es gribēju tikai piebilst uh, arī šos nosodījumu vārdus no mūsu puses. Uh, Eiropas Savienības delegācija uz vietas ir nosodījuši šo uzbrukumu. Ir svarīgi, lai Bosnija un Hercegovina turpinātu uh, panākt konkrētus rezultātus, īstenojot reformas socioekonomiskajos jautājumos, tiesiskuma, valsts administrācijas jautājumos, virkne tālāku lēmumu uh, var tikt pieņemti. Arī pirms vēlēšanām, piemēram, uh, formalizēt uh, kontaktpunktu sadarbību ar Eiropolu vai, piemēram, pieņemt grozījumus krimināla procesa likumā. Eh, sadarbība un koordinācija visā valstī būtu jāpastiprina, um, izmantojot koordinācijas mehānismu par Eiropas jautājumiem. Un tagad pāris vārdi par migrāciju. August gaitā komisija ir pieņēmusi vairākus lēmumus sniegt papildus atbalstu Bosnijai un Hercegovinai, lai tiktu galā ar migrācijas plūsmām, un 7,2 miljonu eiro papildus ir sniegti, un tas ir jau papildus pusotram miljonam, kas ir eh, sniegti jūnijā, lai um, palīdzētu bēgļiem, uh, kas ir uh, sarežģītā humanitārā situācijā valstī. Kas attiecas uz vēlēšanu reformu, mēs esam ļoti skaidri teikuši, uh, ka līderiem ir eh, tautu namā jāpanāk vienošanās, lai varētu mierīgi noritēt vēlēšanas un varētu ieviest tā rezultātus. Un Mogherīni un Hāna kungs ir bijuši ļoti skaidri savos publiskajos izteikumos. Uh, Eiropas Savienības un ASV vēstnieki valstī arī ir eh, snieguši savu palīdzību un radījuši ietvaru, kas eh, var palīdzēt rast risinājumu, lai nākotnes eh, vēlēšana rezultāti nekļūtu par politisko partiju ķīlniekiem. Mums ir jāstrādā tālāk lai uh, turpmāk arī cieši sadarbotos ar šo valsti, sadarbojoties arī ar starptautiskajām finanšu institūcijām, lai turpinātu ieviest visaptvarošo reformu darba kārtību. Lielas paldies! Thank you, Ms. Lielas paldies, Haklētner kungs! Tagad es gribētu dot uh, vārdu atkal Kristianam Danam Predam. Paldies, priekšsādātāji! Paldies kolēģiem! Vispirms par to, ka ieradāties. Nav tas vienkārši pēc uh, brīvdienām vienmēr. Uh, Un vislielākais paldies par komentāriem un ieteikumiem. Es centīšos atbildēt uz dažiem punktiem. Vispirms, tas, ko minēja Tonino Picula, nesenais lēmums uh, parlamentā un arī valdībā anulēt uh, Eh, ziņojumu par eh, genocīdu Srebrenicā. Tas, protams, nav pieņemami. Eh, Citi saka, ka tā ir vēlēšana kampaņa, bet tas ir kaut kas vairāk, jo tas ir oficiāls akts šajā oficiālajā iestādē. Un Republika Serbska jau 14 gadi ir pagājuši, tas bija 2004. gadā. Uh, Eh, tātad, kad viņi uh, uzņēmās šo te uh, genocīdu vainu un tagad kāpties atpakaļ, tas tiešām ir uh, vairāk nekā satraucoši. Tālāk, attiecībā uz uh, tiem punktiem, kurus minēja Papadākis kungs, mūsu kolēģis, un proti par uh, akī ieviešanu un citiem punktiem, ko viņš minēja. Visi šie jautājumi jau tiek gatavot kā grozījumi manam ziņojumam, jo patiesībā, patiesībā visi šie punkti bija iekļauti ziņojumā, bet jūs zināt, ka šeit mums ir uh, noteikumi attiecībā uz ziņojuma garumu. Mēs nedrīkstam pārsniegt zināmu zīmju skaitu, un tātad man bija jāsaīsina, dramatiski jāsanīsina tas, ko gribēju iekļaut ziņojumā. Un tā vienmēr ir. Jūs visi droši vien esat šo lielisko pieredzi guvuši, Tas ir tiešām bagātinoši intelektuālā līmenī, jo visu laiku jums ir jāpārskata tas, ko jūs jau teicāt, un jāizsvītro tas, kas ir varbūt liekas, bet uh, pēc tam, ja kaut kas pietrūks, to var iesniegt kā grozījumu. Tātad uh, eh, šis teksts parādās pēc dažām nedēļām atkal, kas ir izņemts ārā. Tas ir mūsu darba veids, šie noteikumi ir jāievēro, uh, tur neko nevaram darīt, un visi tā arī strādā ar šiem noteikumiem. Tālāk. Uh, attiecībā uz to, ko minēja Bās Bēlders. Protams, kā mēs piekrītam preses brīvības jautājumiem tādā vispārīgā izpratnē, arī ņemot vērā necenos incidentus, diemžēl visās Bal Rietumbalkānu valstīs prese eh, tiešām ļoti cieši tieši tādēļ, ka ir uh, vārdarbību pret žurnālistiem, un uh, ir arī nepietiekama neatkarība, jo daudzi uh, preses izdevumi tiek uh, izmantot no partiju, no politiķu puses, uh, viņus vienkārši izmanto uh, kā partijas ruporu, un tas arī ir tiešām problemātiski kas attiecas uz ārējiem spēlētājiem un to ietekmi. Uh, Tā arī bija daļa manā ziņojumā, kas man bija jāaizņem. Mēs vairāk kārt par to esam apsvieduši, to esam apsprieduši, un visi, kas tika minēti, Krievija, Turcija, Līča valstis, tās visas ir ļoti aktīvas Bosnijā un Hercegovinā, klātesošas, un es šeit arī gribētu tomēr minēt tādu nelielu niansi. Uh, jo tomēr ir atšķirīga attieksme. Piemēram, Krievi un Turki atzīst, ka viņi izdara kaut kādu ietekmi reģionā. Ja jūs jautāsiet Putinam, viņš vai arī ārlietu ministram Lavrovam vai citiem, viņi nekad neteiks, ka viņi nav pārstāvēti Republika Serbska. Uh, Nu, tātad tiek uh, tas arī minēts uh, šādos svarīgos brīžos, piemēram, pirms vēlēšanām. Erdogans, viņš beidzot ir atradis Eiropā vietu, kur var īstenot savus kampaņas Sarajevā. Tātad gan turki, gan krievi atklāti arī atzīst, ka viņus uh, ļoti interesē šīs valstis, ka viņi uh, vēlas arī ietekmēt, bet tas nav tāpat ar līča valstīm. Šīs valsts tur ir pārstāvēts, bet tās vienmēr to noliedz. Uh, Saudārābijā es nesen biju un uzreiz tieši uzdevu jautājumu, jo viss par to runā, un man teica, nē, nu, nē, nē, mēs tur neesam, mēs neko tur nedarām. Un Bosnija Hercegovina, tā ir tāda pat valsts kā cits, tātad tā ir tā milzīgā atšķirība starp šiem ārējiem spēlētājiem, un es domāju, ka tas ir jāņem vērā. Uh, tad, kad mēs mēģinām reaģēt. Tātad tas ir būtisks uh, punkts. Esmu uh, pārliecināts, ka visas politiskās grupas iesniegs uh, grozījumus. Esmu arī gatavs sadarboties ar citām politiskajām grupām, ar visām grupām, lai rastu tādus labus formulējumus, kas nākt par labu šai valstī, Jā, jo uh, tiešām ir gaidāmas uh, vēlēšanas pēc uh, mēneša nedaudz vairāk, un mums ir jāatrod tādi kompromisi šajā priekšvēlēšanu procesā, laikā. Un tādējādi tad mēs varēsim varbūt arī gan pirms, gan pēc vēlēšanām sniegt tādus politiskus vēstījumus. Tālāk, ko minēja kolēģis Rādošs un arī Zofko par vēlēšanu likuma pārstāvniecību. Jūs zināt, ka es jau laicīgi pateicu, trešais ziņojums, tajā ziņojumā tātad, kas bija pagājuši gadu, eh, teicu, ka Bosnijai Hercegovinai vēlēšanu likuma kontekstā ir jāsako tam, ko citas uh, um, Eiropas valstis, jo īpašais dalība valstis, ir darījušas uh, reformu veidā, reformējot vēlēšanu likumu. Un, uh, um, tātad tiek vienmēr runāts, ka taču uh, vēlēšana līkums ir jāmaina vismaz gadu pirms vēlēšanām. Manuprāt, tas ir tikai prātīgi. Uh, Gan no politisko partiju viedokļu, ja jūs vēlaties uh, gadu pirms vēlēšanām mainīt uh, vēlēšanu līkumus, tad jums ir laiks pie tā strādāt uh, un pielāgoties pēc tam šai jaunajai uh, likuma realitātei. Ja tas tiek darīts dažus mēnešus vai pat dažas nedēļas pirms vēlēšanām, tad tas var iztraucēt šo te līdzsvaru un partiju darbu. Es uh, šo te nelielo padomu, atļāvos to dot. Tad, kad es biju Bosnijā un Hercegovinā um, 2016. gadā un arī vēlāk, es to teicu visiem, ar kuriem tikos. Es uh, teicu, būtu ļoti labi, ja jūs panāktu vienošanos par vēlēšanu līkumu, bet dariet to ātri. Tas nebija iespējams. Un bosnieši nevarēja panākt šādu vienošanos, un mēs tur neko nevaram darīt. Mēs esam bezspēcīgi, mēs nevaram to izdarīt viņu vietā. Tas ir viņu darbs, kas viņiem ir jāizdara. Mēs nevaram tagad no Eiropas parlamenta uh, iejaukties un teikt, tāds būs jūsu likums. Nē, tā nē, mēs neesam impērija. Mēs esam uh, valstu kopiena, kas kaut kad vēlētos uzņemt arī Bosniju un Hercegovinu savā uh, saimē. Tas ir viņu vēlēšana likums, diemžēl situācija ir tāda, kāda tā ir. Ir tur zināms kļūdas attiecībā uz pārstāvniecību, bet nu tā ir. Mēs uh, centāmies kaut ko darīt, uh, mums bija labi nolūki, bet ar to nepietiek. Tālāk par federalizāciju, ko minēja Šuicas kundze. To mēs arī minējām iepriekšējā ziņojumā. Diemžēl tas neko nedēva. Un atkal jāsaka, ka mēs bijām ļoti dāsni, mēs uh, minējām vairākus politiskos principus, uh, kas ir spēkā dažādās dalībvalstīs, piemēram, federālismu principu, bet um, izskatās, ka tas neko nav devis. Tas nav uh, pārņemts Bosnijā un Hercegovinā. Mēs ieteicām, mēs varam atkal ieteikt, uh, mēs jau to darījām, ieteicām pārņemt virkni principu, uh, bet uh, viņiem tas neko nedeva. Žēl, ka tā ir, bet, nu, ko tad lai dara? Un to mēs eh, nevaram tagad panākt tik uh, īsu brīdi pirms šīm tik svarīgiem vēlēšanām. Paldies par uzmanību. Case. Thank you, Christian. Paldies, Kristian. Tā kā mēs pārāk nekavējamies. Es vēl atļauju jums izteikties tik dažunīgi, bet eh, īstenībā mums vēl būs ļoti daudz iespēju atgriezties pie Bosnijas un Hercegovinas valsts, kas allaž ir mūsu prātos un kas eh, piedzīvo grūtus laikus. Grūzījumi ir jāiesniedz līdz 10. oktobrim, tātad jums ir ļoti daudz laika, lai pie tiem strādātu, un es ceru, ka jūs to darīsiet ar pilnu atdevi. 5 novembrī mēs otrais apspriedīsim šo ziņojumu un tad 20. vai 22. novembrī balsosim. Novēlu jums labu ceļavēju uz Sarājevu. Tagad nākamais darba kārtības punkts kopīgas debates par 7. un 8. darba kārtības punktu, eh, ieteikumi padomēji un komisijai par Kirgistānu, eh, par vienošanās noslēgšanu ar Kirgistānu asociācijas nolīgums pēc Horvātijas iestājas Eiropas Savienībā. Republic of Croatia to the European Union. So, Visi kolēģi, kurus interesē Kirgistāna, ir zālē. Vai viņiem jābūt zālē? Tagad vēlētos pirmām kārtām dot vārdu abu ziņojumu autoram, mūsu eh, Kristiānam Predam. Paldies, liels paldies. Sākumā es eh, sākšu runāt par Kirgistānas un ES attiecībām. Mēs runājam par partnerības un asociācijas nolīgumu noslēgšanu ar Kirgīzu republiku pēc Horvātijas iestājas ES. Mēs, eh, protams, piekrītam eh, šai dokumenta aktualizācijai. Otrais darba kārtības jautājums attiecas uz mūsu attiecībām ar eh, Kirgistānu, un tas, protams, attiecas uz ko vairāk, ne tikai uz tādu vienkārši dokumenta rediģēšanu. Mēs esam ar kolēģiem daudz diskutējuši un panākuši vienprātību eh, par to, kā izkopt turpmāk šīs attiecības. Es eh, domāju, ka parlamentam vajadzētu arī labi definēt šo sārunu iznākumu perspektīvu. Neuzskatu, ka mums vajadzētu kaut kā uzreiz automātiski pieņemt vai noraidīt visus mums piedāvātos līgumus. Es Domāju, ka mēs varam runāt skaidru valodu, mēs atbalstām attiecību uh, turpmāku izkopšanu ar šo valsti. Tieši tādēļ uh, savā ziņojumu uzmetumā esmu arī nospraudis vairākus mērķus uh, attiecīgās jomās, kas man šķiet ļoti būtiskas. Protams, pirmām kārtām ir eh, jābūt eh, tirgus ekonomikas izaugsmē, ņemot vērā arī eh, to, lai pilsoņi būtu ieguvēji pateicoties labākai ekonomiskai situācijai. Ir jānosaka arī labāki konkurētspējas noteikumi un ir jābūt juridiskai noteiktībai un arī prognozējumībai arī attiecībā uz uzņēmējiem. Tas ir tiešā veidā saistīts ar institūciju caurskatāmību. Ir jāpastāv multilaterālismam, runājot par starptautisko sadarbību, un arī Kirgistānai ir jāiesaistās cīņā pret klimatu pārmaiņām, ir jādomā par imigrācijas politiku un, protams, arī jābūt mūsu partnerei cīņā pret terorismu demokrātiskiem principiem un cilvēktiesībām, protams, ir jātiek eh, ievērotām bez atrunām. Es šeit piedāvāju arī vairākas eh, asis, lai labāk struktūrētu dialogu. Pirmām kārtām politiskais dialogs, eh, lai Kirgistāna arī būtu labāk sadzirdama starptautiskajā līmenī. Mums noteikti jārunā arī otrām kārtām par uh, Uh, ekonomikas diversifikāciju, un Kirgistānai ir jāņem vērā arī Eiropas uh, prasības, arī tad, ja tā, piemēram, uh, ir uh, dalība valsts dažādās starptautiskajās organizācijās, tādās kā, piemēram, uh, PTO. ir jāizkopja arī dialogs par cilvēku tiesībām. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tām, ka parlamentāra, par starpparlamentārās komitejas uh, darbā mēs uh, konstatējām uh, vairākas priekšnosacījumus, kas Kirgistānai ir jāievēro, lai šīs partnerības un asociācijas nolīgums patiešām būtu produktīvs. Pēdējā as attiecas uz uh, Eiropas Savienības un Kirgistānas sadarbību, demokrātijas jomā, konkrēti ņemot vērā funkcionējoša daudzpartiju parlamenta izveidi. Kirgistāna ir viena no retajām uh, jaunajām demokrātijām šajā reģionā un gan politiski, gan demokrātiski, gan tehniski tā ir tiesīga saukties par demokrātiju. Bet, eh, diemžēl, ir arī spēki, kas mēģina šo demokrātiju kaut kādā veidā uh, sabotēt. Tas attiecas arī uz piedāvātiem konstitūcijas grozījumiem 2016. gadā. Ir jābūt neatkarīgai tiesu varai, lai garantētu uh, caurskatāmību, tieslietu uh, juridiskai eh, tiesiskuma jomai ir jābūt caurskatāmām. Jādomā, protams, arī, eh, kā tas ietekmēs eh, Vidusāziju kopumā šis nolīgums. Tādēļ mums ir jāveicina laba konstruktīva sadarbība, padziļinot arī mūsu diplomātiskās un politiskās saiknes, Kazahstāna, Uzbekistāna ir kaimiņu valstis, um, arī tās, protams, uh, skars šī nolīguma pieņemšana, un jau drīzumā mēs dosimies uz uh, Centrālā Azijas reģionu, lai tās apmeklētu. Es ceru, ka kolēģi atbalstīs manu ziņojumu, un es gribētu arī šeit laipni lūgt Eh, pie mums eh, Kirgistānas eh, vēstnieka kungu. Man liels prieks viņu redzēt zālē. Paldies! Paldies, Kristiāna! Tagad es vēlētos dot vārdu attiecīgās delegācijas priekšsēdētājai Pēters, Grigols Pēters kundzei lūdzu. Um, dear colleagues, Kyrgyzstan really is. Dārgie kolēģi, Kirgistāna ir tāda kā maza demokrātijas saliņa reģionā. Tā gan vēl ir tāda trausla demokrātija. Kirgistānai ir nepieciešams mūsu atbalsts daudzās jomās, gan ekonomikā, gan tirdzniecībā, izglītībā, kā arī spēcinot uh, nevalstiskās organizācijas pilsonisko sabiedrību tiesiskumu. Šis nolīgums noteikti radīs tādu labu fundamentu turpmākai sadarbībai starp ES un Kirgistānu. Es tātad vēlos, lai šis nolīgums tiktu parakstīts, atbalstīšu to un ceru, ka komisija arī dos savu svētību nelielajām redakcionālajām izmaiņām. Uh, Ar nepacietību gaidu arī mūsu turpmāko sadarbību, un nevien ar Kirgistānu, bet arī visu reģionu kopumā. Paldies! Thank you! Paldies Grīgulas Pētersas kundzei! Tagad uh, uzstāsies kolēģi, kas ir pieteikušies izteikties Andrikienas kundze, Alio Marī kundze un tad Nārta kungs. Vai kādu palaidu garām? Mē. Ne... Tad Alijom arī kundze. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt Kristiānu, kur ziņojumi vienmēr ir ļoti precīzi un interesanti. Pirms pāris gadiem es apmeklēju Kirgistānu. Un tas, ko es pamanīju īpaši, ir tas, ka mēs vienmēr piemērojam vienu un to pašu schēmu nolīgumiem ar visām valstīm. Tas varētu šķist paradoxāli, e, kā tieši tā paša modeļa nolīgums formulējumi un atsauces, kas tiek izmantotas valstīm kā Māroka, piemēram, un Kirgistāna. Domāju, ka tāpat būtu svarīgi E, niansēt e, lietas, lai mēs redzētu, kādā pozīcijā atrodas valstis un kādas ir konkrētās lietas. Un tas arī būtu jānosaka kā mūsu nolīguma mērķis, lai tas būtu tiktu fiksēts un būtu reāls. Tā bija viena lieta. Nākošā. Manuprāt, šī veida nolīgumu, Kristian, nevar eh, atraut no kopuma. Mums ir kopumā vajadzīgs tas, lai Eiropas Savienība gūtu skatījumu uz to, kādas attiecības tās vē, tā vēlas veidot ar citām valstīm. Šobrīd, kad Ķīna veido jaunu starptautisku politiku par jauno zīda ceļu, ko mēs kā eiropieši varam piedāvāt kā redzējumu attiecībā uz šīm valstīm, kuras ir gan ar kultūru, gan ar svarīgu ekonomisku potenciālu. Un ļu, žēl kā nereti mēs neņemam vērā katras valsts realitātes un it īpaši ignorējam to, kas notiek tam apkārt, kāds ir mūsu redzējums uz Vidusāziju, kas Eiropas Savienība ir kopīgs ar Vidusāziju, vairāk nekā pagātnē. Ne kad bija nolīgums starp valstīm. Mēs vēlamies, ja mēs vēlamies starptautisku redzējumu Eiropai, tad mums ir jādomā par to, kāds šis reģions uh, būs nākotnē. Protams, ka šeit ir runa par ļoti atšķirīgām politiskajām situācijām, bet tā ir daļa no pasaules, par kuru mums ir jāinteresējas. Es apzinos, ka tas nav ziņojuma mērķis, un ziņojumā veidošanas princips neļauj to detalizēt izklāstīt, bet Kristiāns varbūt savā prezentācijā varētu atgādināt to, ka Eiropas Savienība ir jābūt ar politisku, stratēģisku un ekonomisku ambiciozumu šī reģiona sakarā. Paldies, Mišēla! Un nākošais runātājs Javieris Snarts. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnīgi noteikti. E, salīdzinājums starp Kirgistānu, Kazahstānu, Taģikstānu vai pat Turkmenistānu ir. Um, e, pilnīgi atšķirīgs stāvoklis Kirgistānā. Ir daudz labāks nekā šajās valstīs, tomēr eh, rozā brillēm nav vietas. Un mums ir, zinām, tendence domāt, ka uh, ticēt. Uh, ka šo valstu virsbūvē veidotās bāzi. Ja mums nav skaidrības par to, pateikt, kāda ir ārkārtīgi trauslā Kirgīzijas situācija ne tikai reģionālajā kontekstā. Nesenie konflikti Fergānas ielajā, kas ir ārkārtīgi sarežģīts apgals un kas e, iesaista gan Taģikstānu, gan Kirgistānu un arī, kur ietekmē Afganistānu. Uh, Tāpat stāvoklis ar narkotiku eh, pārvadāšanu caur Vidusāziju uz eh, rietumu valstīm. Arī šie aspekti ir jāpaturprātā. Tālāk eh, Kāda ir Kirgistānas situācija? Ziemeļos ir attīstītākā re, reģions un Biškeka dienvidi ir mazāk attīstīti, tur ir mazāk Kirgīs, piemēram, Ošas pilsētā ir vairāk uzbeku nekā Kirgīs iedzīvotāju. Tas mums ir jāņem vērā, tāpat mums ir jāņem vērā. Uh, atšķirības starp partijām, kurām ir vairāk bāzes ziemeļos un vairāk dienvidos. Tāpat mums ir jāsaprot, kāda ir pamata atšķirība Kirgistānā starp valsti un sabiedrību. Kāpēc? Tāpēc, ka e, sabiedrība vairāk uzticās aksalakiem, baltajām bārdām, e, cilšu vecajiem, kuri veido savas padomis, un šajās padomis tiek atrisināti uh, Eh, svarīgi jautājumi eh, gan, eh, un problēmas gan kriminālu, gan ar civilu raksturu. Kāpēc pietrūks ticamības valsts iestādēm? Tāpēc, ka valsts institūcijas ir ar to, ka tajā ir klātesošs E, šī kopīgi vērojamā īpašība daudzās mazattīstītās valstīs, kas ir korupcija, un tas tā ir kā patiesa inde, kas ir saindējusi e, valsts varas piemēram. Galvenā opozīcijas partija republikāņu partiju, to vada superoligārks Papalovs. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Tad, kad biznesa ir politikā, politika nozīmē, ka tas ir e, biznesa turpinājums. Un tas viss ir daļa no būtiska konteksta, kas mums ir jāskata tālāk nekā retoriskais e, virsbūves nolīgums. Protams, mēs Mēs vedam sarunas ar šo virsbūvi, taču mums ir jāsaprot, kas zem čaulas slēpjas un ka tie ir iedzīvotāji, kas ir pats būtiskākais. Paldies, Javier. Paldies, Javier. Un tagad slēm Lūcija Andrikiem. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka mēs atzinīgi vērtējam Eh, sarunu uzsākšanu par nolīguma modernizāciju, jo iepriekšējā redakcija ir eh, datēta ar 99. gadu. Varu piekrist eh, Kristiānam Predam, ka ir nepieciešams ambicios, visaptverošs un līdzsvarots otrās paudzes nolīgums. Es gribētu uh, tagad arī citēt Mario uh, Līkundze ir jāsaprota, kāda ir uh, Kirgistānas loma Vidusāzijā. Jādomā arī par uh, dažādiem labi formulētiem strateģiskiem mērķiem, ko Kirgistānai vajadzētu sasniegt. Ja domājam par globālo kontekstu uh, neaizmirsīsim arī to, ka Kirgistāna uh, gan Ķīnā, gan Krievijā saskata strateģiskus partnerus. Šī gada 6. jūnijā Kirgistāna piekrita visaptverošas partnerības un asociācijas līguma noslīgšanai. Ja mēs nevēlamies, lai šis reģions nokļūtu pilnīgā Ķīnas un Krievijas pārziņā, mūsu klātbūtnē Kirgistānā ir jābūt saskatāmākai. Jaunajā nolīgumā ir jābūt arī minētām ekonomiskajām attiecībām, tirzniecībai, kā arī um, noteikumiem attiecībā uz uh, tieslietu sistēmas caurskatāmību. Mums ir jābūt uh, nopietni uztveramam partnerim uh, Vidusāzijas reģionā. Šodien mēs runājam tieši par Kirgistānu. Mums ir jāiekļauj nolīgumā arī stingras normas attiecībā uz cilvēku tiesību un demokrātijas ievērošanu. Ir jābūt godīgai tirzniecībai un konkurēt spējai un drošības. Uh, noteikumiem arī ir jātiek īstenotiem saskaņā ar šo nolīgumu. Paldies! Paldies, dārgā kolēģe! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nē. Es ceru, ka jūs vārdu izrunāšu pareizi. Došu vārdu Petrai Gašparovai no Eiropas uh, ārējās rīcības dienesta. Viņa strādā tieši Kirgistānas nodaļā. Paldies, paldies visiem, kas izteicās, piedalījās šajās debatēs. No mūsu puses tikai de, daži vārdi par uh, sarunām kas sākās pērn 19. Uh, decembrī Mūsu attiecības ar Kirgistānu pēdējo gadu laikā ir eh, ieguvušas tādu ļoti strauju dinamiku. Mums ir eh, vecais 90. gadu beigās parakstītais nolīgums jāizstāja ar jaunāku, modernāku. Nevien Kirgistāna pati ir ļoti ātri attīstījusies, bet ir mainījusies arī eh, situāciju kopumā. Kirgistānā ir eh, daudz eh, pūliņu veikts, lai īstenotu demokrātiju un cilvēktiesības. Mēs vēlamies arī izkopt eh, labāku ekonomisko sadarbību, pateicoties attīstības palīdzībai, mēs varētu arī labāk veicināt gan demokrātisko reformu ieviešanu, gan arī tieslietu sistēmas nepieciešamās reformas mēs varēsim arī paplašināt sadarbības jomas, būs jaunas sadarbības jomas, runājot, piemēram, par klimatu pārmaiņām. 90. gados tas nebija tik akūti. Arī bija citas jomas, kurās uh, mums bija grūtāk sadarboties, jo nebija atbilstoši juridiskā pamata. Šeit var pieminēt tiesiskumu. Šādi jaunās paaudzes nolīgumi mums ir ārkārtīgi nepieciešami, kolēģi jau to pieminēja. Situācija reģionā mainās ļoti strauji. Tagad strādājam arī pie jaunas stratēģijas veltīts vidus Āzijai paturot prātā gan reģionālos, eh, gan reģionālos notikums, gan arī visu pārējo. Mēs veidojam arī jaunu eh, pārskatītu stratēģiju veltītu Afganistānai, kā arī savienojamības stratēģiju. Kirgistānu, protams, nevajadzētu uztvert kā tādu vienu atsevišķu saliņu, tai ir eh, sava nozīmīga vieta reģionā kopumā. Jāparūpēs arī, protams, par atbilstību starptautiskiem standartiem daudzās politikas jomās un neaizmirstīsim arī Ķīnas un Krievijas ietekmi reģionā. Jaunā stratēģija un jaunais nolīgums varētu kalpot par instrumentu lai varētu īstenot uh, mūsu politisko vīziju šajā reģionā. Ir notikušas uh, četras sārunu kārtas kopš uh, pērnā gada decembra, arī oktobrī vēl viena kārta ir paredzēta. Mēs esam sapratuši, ka Kirgistānas partneriem ir dzīva šī politiskā grība, viņi vēlas panākt progresu, ieviest reformas un noslēgt tādu ļoti ambiciozu nolīgumu, kas varētu būt spēkā nu, uz kādiem nākamajiem 20 gadiem. Paldies! Paldies! Kristiāna Prēda, jūs vēlētos apkopot, ne? Tad paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Kāds izstās mūsu grafiks? Grozījumi ir jāiesniedz jau pēc divām dienām. Es atvainojos. Nē, jauns datums ir noteikts 5. 5. septembris. Balsosim 8. vai 9. Uh, oktobrī un tad 21. vai 22. Uh, balsosim komitejā un pēc tam cerams ap pirms Ziemassvētkiem plenārsēdē. Šo pēcpusdienu turpināsim darbu. 14.30, kad Kostas kungs vadīs šo sēdi, mēs ar jauno delegācijas vadītāju Lībijā apspriedīsimies. Paldies!